Right, thank you, thank you very much. Um, this is. Tātad uh, mēs turpinām um, um, balsošanas uh, maratona sesija, kas mums bija vakar, un šis ir kā tāds turpinājums. Es gribētu pateikties visiem par pacietību, izturību, un um, jāsaka, ka šis uh, mehānisms, kā mēs balsojam, dažreiz ir izrādīties eh, ļoti sarežģīts, pat spēdot šīs podziņas. Tātad vakar vakarā mēs nobalsojām par visām, par visiem eh, sešas pakotnes elementiem. Priekšādātāji, es tikai šīs sesijas sākumā gribētu vēlreiz pateikties tulkiem, kas vakar vienkārši lieliski darbojās un uh, bija mieru palikt, lūdzu, gandrīz veselu stundu ilgāk nekā bija sākotnēji paredzēts. Un es gribēju teikt tiem, kas bija vakar šeit un kas acimredzot šoreiz nē, tie ir kolēģi, viņi, kas šodien strādā, tomēr viņiem lūgt nodot, tātad vakar strādošiem lūkiem nodot vēsti par to, ka mēs sakām paldies un mēs tiešām esam viņu parastie klienti un sakām paldies. Thank you very much, because I'm conscious. Lielas paldies! Jā, jo es saprotu, ka viņi bija pielipuši pie saviem krēsliem tieši tāpat kā mēs. Tātad mēs nobalsojām par eh, visiem tā saucamās sešu pakotnes eh, elementiem, un eh, sociāls demokrātu grupas vārdā Bulman kungs izteica savus iebildumus un pieprasīja, lai uh, šie iebildumi attiecībā uz sarunu uzsākšanu par pirmo lasējumu tiktu reģistrēti protokolā. Es norādīju, ka mums kā komitējai ir jāpieņem lēmums par to, vai mēs mērķējām uz pirmā raunda sarunu uzsākšanu. Jāsaka, tas nenozīmē, ka mums ir jāpabeidz sarunas pirmajā lasījumā. Tas viss atkarīgs no tā, cik tālu mēs tiksim. Uh, Un patreiz mūsu komitejai ir jāsagatavo mandāts parlamenta sarunu vedējiem, lai redzētu, vai mēs, teiksim, varam nonākt vispār pie tā. Tātad, kā es teicu, tas ir jāskata viss kā pakotne kopā, un kā tāda tā arī paliks nesaraujama un nedalāma. Tādēļ mans ieteikums ir tāds, ka priekšsēdētājs referenti un ēnu referenti, ka mēs varētu uzsākt šīs sarunas. Kā jau Bulmana kungs norādīja, mēs provizoriski esam vienojušies, ka šajā pēcpusdienā mums būs tāda uh, drīzāk viedokļu apmaiņa nekā oficiāls trialogs ar prezidentūru, jo eh, viņi izrādīja pretīm nākšanu un piekrita eh, izklāstīt, kāda ir viņa vispārējā pieeja šī jautājumā, un mēs eh, attiecīgi no savas puses spērām soli. Un pēc tam, protams, pēc lieldienu brīvdienām mēs uzsāksim uh, konkrētas jau sarunas. Un tieši tam es lūdzu komiteju sniegt mandātu. Žan Paul, vai jūs vēlties ko teikt šajā sakarā? Madame la Présidente, merci. Priekšādātāji, paldies. Gribēju teikt, ka tautas partijai ir um, līdzīga domāšana kā tas, kas vakar tika apstiprināts. Atgādināšu, ka tā ir šai komitejā tradīcija. Nu, cik vien atceros eh, savas pieredzes laikā, visus šos sešus gadus vienmēr, tajā gadījumā, kad sākās balsošana nu, par sarunu uzsākšanu, par dažāda veida šādiem ekonomiskiem eh, dokumentiem, tad mēs esam attiecīgi arī rīkojušies, mums ir bijusi ļoti strauja reakcija, un tas ir ļāvis mums vienmēr labāk uzzināt, kāds tad ir citu pušu nostājas un pieredze rāda, ka tā rezultātā mums ir izdevies efektīvi darboties. Un tieši tāpat kā uzraudzības pakotnes gadījumā mums izdevās nonākt pēc diskusijām ar padomi pie balsošanas eh, apturēšanas, pārtraukšanas tā, ka mēs pēc tam atgriezāmies atkal, atgriezām šo dokumentu atkal parlamentam un pēc tam turpinājām tālākās sarunas. Es domāju, ka šī uh, procedūra varbūt nav tā pati ierastākā, bet tā ir bijusi ļoti efektīva. Nu, ja runājam par tiem lielajiem dokumentiem, kuriem strādājam 2010. gadā, nu tātad šīm neformālajām diskusijām būtu jāsākas jau šodien, un tad, kā jau jūs pati teicāt, mēs precizējam, ka mērķis jau nav par katru cenu nonākt pie vienošanās pirmajā lasīmā. Nē, bet uzsākt sakarīgas, saprātīgas diskusijas, lai padarītu darbu efektīvāku un domātu vairāk par to labumu, kāds gūstams mūsu pilsoņiem šī darba rezultātā. Much uh, Kay, you've asked. Paldies, Kay. Thank you, Madam Chair. I think just... Uh, a... Paldies, priekšsēdētāji. Es pat gribēju atgādināt, ka mēs kā koordinātori ļoti daudz laika šī procesa sākumā veltījām tam, lai nolēmtu, kā to vispār darīt. Un mēs secinājām, ka tā būs tātad sešu dokumentu pakotne, uh, Tur ir um, dažādi referenti no dažādām politiskajām grupām, kas strādā kopā. Tas ir līdzīgi kā pakotnē par uzraudzību. Un, jāsaka, es būtu sarūktināta, ja uh, šī sešu pakotne netiktu virzīta uz priekšu kopā kā vienkabalaina, uh, vienkabalains piedāvājums. Un, uh, Kā daudz cilvēki zina, mēs kā grupa ļoti bieži esam bijuši um, barikāžu otrā pusē, bet mēs esam respektējuši uh, parlamentu pozīciju, kad ir bijis caurskatām balsošana komitejā, un mēs esam rīkojušies izējot no parlamenta aizrītiem secinājumiem. Es gribētu aicināt cilvēkus atcerēties, ka šis ir process tikai pats sākums, nevis beigas. Vakardien bija svarīgi, bet tas bija tikai pirmais solis. Tā kā es tiešām augstu vērtētu, ja mēs šo viengabalainību nepazaudētu. Uh, Udo, vai ir kaut kas, ko piebilst pie jau vakardien teiktā, jo jūs izteicāties vakar? Würde, uh... Es gribētu labprāt priekšādātājs kundze saglabāt to lietišķo toni, kuru mēs parasti izmantojam, un norādīt uz vienu atšķirību Vakar eh, bija tāda atmodas sajūta, visi jau uh, gribēja doties prom, un jūs bijāt sagatavojusi paziņojumu, kurā jūs vai nu šai komitejai vai uh, kādam citam gribējāt sniegt mandātu, panākt kompromisu pirmajā lasījumā. Šis mandāts, uh, tam ir skaidrs priekšnosacījums, un tas ir konsens svarīgākajos jautājumos. Un svarīgākā at atšķirība no uzraudzības pakotnes, kuru, um, pie kuras strādāja Žans Pauls Gozēs, tur bija konsens, bet šajā pakotnē mums nav vienprātības, jo lielākajās, lielākajos jautājumos uh, ja viedokļi komiteja atšķiras un nevainojiet mani, uh, jo mēs bijām tieši tie, kas ļoti ilgi pretstatā jūsu teiktajam aicinājām, lai būtu ilgas sarunas, lai panāktu vienprātību. To jūs un citi noraidīja, un tāpēc mēs neesam par to atbildīgi. Bet šobrīd esam nonākuši situācijā, kurā jākonstatē, ka priekšnosacījumi, lai sniegtu pirmās las, pirmā lasījuma kompromisa mandātu, nav izpildīti, un tāpēc es gribētu pieprasīt un lūgt, lai tas tieši tā tiek arī ierakstīts. Uh, protokolā, ka nav izpildīti priekšnosacījumi mandāts sniegšanai uh, kompromisam pirmajā lasījumā. Un nākamajā koordinātoru sēdē Strasbūrā mums vajadzētu runāt par tālāko rīcību. Es domāju, ka tas būtu viss taisnīgākais un piemērotākais, ko mēs varētu darīt šajā pakotnē. Thank you very much. Um... Paldies. Man šķiet, man vajadzētu palabot jūsu teikto, jo vakar es izpildīju standarta prasību. Tas ir, ja mēs gribam panākt vienošanos pirmajā lasīmā, tad ir jākonsultējas ar komiteju, bet jūs pasteidzāties notikumiem pa priekšu, pirms es vispār paspēju par to pastāstīt, jo es biju iecerējis, ka mēs to atliktu uh, uh līdz uh, šī rīta. Um, tālākam darbam. Es gribētu minēt 70. punktu, kur iet runa par sarunām ar citām institūcijām. Tur ir teikts, pirms uzsākt šādas sarunas atbildīgai komitejai ir jāpieņem principiāls lēmums, balsojot ar tās deputātu vairākumu. Eh, nosakot prioritātes. Mēs to izdarījām eh, attiecībā uz balsošanu, bet mēs kā komiteja varam pieņemt mandātu attiecībā uz eh, sarunām. Es gribētu atsaukties arī uz 21. pielikumu uh, par um, lēmumu uzsākt sarunas, kur ir teikts, parlamentām ir jāizmanto visas iespējas lai izmantotu parasto likumdošanas procedūru, lēmums panākt uh, vienošanos likumdošanas procesa agrīnā stadijā ir jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi ņemot vērā, uh, katra konkrētā jautājuma īpatnības, un šādam lēmam ir jābūt politiski pamatotam, ja tas, piemēram, atbilst politiskām prioritātēm, ja priekšlikums ir viennozīmīgs, tehnisks vai situācija ir ārkārtas situācija. Man ir jāsaka, ka patreizējā situācijā es uzskatu, ka tā ir politiskā prioritāte, un jautājums ir steidzams jo ja mēs panāksim vienošanos, tas varētu uh, nomierināt uh, saspringto tirgu un ņemot vērā prezidentūras attieksmi pret šo jautājumu, uh, būtu labi, ja mēs virzītos priekš. Tā kā tas nav jautājums par vienbalsību, bet ir jautājums par vairākuma viedokli. Sven, lūdzu. Well, uh, we... Nu, Diemžēl. Situācijas mums tāda neveiksmīga diskusija. Mums bija diskusijas, kur bija 40 cilvēku, parasti taču diskusijās piedalās tikai koordinātori, un tas notiek tādā garā, ka mēs meklējam to demokrātiskāko risinājumu. Un man jāsaka, ka pēc tam, kad sazinājos ar mūsu prezidenta biroju, prezidentūru, prezidiju, tad jāsaka, parastais piemērotais, eh, parastā pieredzā procedūra šeit ir tāda, ka, ja ir plašs vairākums attiecīgajā komitejā, tad tāds tiek darīts. Kāpēc? Tāpēc, ka tam ir demokrātiski pamati, iemesli, jo mūsu kolēģi citās komitejās nevar taču paust savu viedokli par visiem, nu, konkrētiem atsevišķiem jautājumiem paust savu individuālo attieksmi. Respektīvi, tad iznāk, ka mēs viņiem neļaujam balsot plenārsēdē par ļoti daudziem svarīgiem, izšķirīgiem jautājumiem. Nu, vismaz mūsu grupā tā tas ir. Mēs esam dzirdējuši daudz bažas, kas tika paustas no dažādām grupām, no dažādiem deputātiem, kas šajā komitejā nedarbojas. Un vakar dzirdējām ļoti daudz dažādus viedokļus, pret kuriem uh, kur, ehm, kur atbalstam nebija vairākuma, drīz ar to balsojums bija pret, bet nebija liela balsu starpība, 60 pret 40 balsas tikai. Bet šie kolēģi tagad varēs izteikties plenārsēdē, lai koriģēt, censtos koriģēt parlamentu nostāju attiecībā pret padomu. Un tā ir tāda demokrātiska rakstura problēma, un es gribētu norādīt, ka te jūtam spiedienu no tirgus, jā, un ir tāda steidzamības sajūta um, šī jautājuma kontekstā. Uh, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Jautājums par tik ļoti svarīgu dokumentu kā šis. Nedrīkstam liekt kolēģiem tiesības līdzlemt par šo par, parlamentu nostāju attiecībā pret padomu. Ja mēs ar bal, vairākumu balsojumu šodien to izvirzām cauri, tad uz mūsu pleciem gūs ļoti smaga atbilstība, jo tad mēs e, faktiski satricinam tās tradīcijas, kas šeit ir iedibinājušās, un e, nevaram šādu veidu lēmumus pieņemt. Paldies, turpina priekšādātāji. Protams, tas neatbilst tiem reglamentu noteikumiem, kurus nu pat nolasīju. Nē, es šobrīd nesākšu vispārīgas diskusijas par šo jautājumu. Pērvanš, es atvainojos. Es nesākšu diskusiju šeit, nedošu jums vārdu. Ja būtu vienīgi kāds varbūt koordinators, kas vēdas, vēlas izteikties tieši tāpat kā divi iepriekšējie koordinatori. We, we are going to take a vote. You will have the democratic op- Jā, jā, jums būs visas šīs demokrātiskās iespējas. Silvija, Silvija, jums pirmā vārds. Paldies. Es tikai gribēju teikt, ka es, protams, piekrītu tām bažām, ko pauž Svens, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, lai demokrātija atbilstīgi arī darbotos, bet ko tad mēs daram šobrīd? Mēs vienkārši sākam sarunas, un es gribu to uzsvērt. Mēs jau nesam gatavi tās arī pabeigt, negrasamies tās sasteigt. Un arī mūsu grupas nostāja nav šodien teikt, ka, lūk, esam gatavi pirmajā lasīmā pieņemt uh, kaut kādu galu lēmumu. Nē, mēs uzsākam diskusijas, un tad mēs redzēsim, kas tālāk notiek. Un to mēs ar koordinatoriem varam lemt. Ja nebūs iespēja vienošanos rast, tad tādā gadījumā tā arī netiks rasta. Viss. Priekšādātāji turpina, jā, sarunas mēs sāksim, lai redzētu, vai vispār varam nonākt pie pirmā lasījuma e, vienošanās. Kā jau es teicu, tāpat būs svarīgi, protams, ziņot atpakaļ komitejai, ne tikai no koordinators puses, bet arī vis, nu, visiem, visai komitejai par to, kā šīs sarunas virzās uz priekšu. Tas notiks ik pa brīdim regulāri, tas ir tas, kā parasti šis process tiek organizēts, un tagad gribētu ieteikt balsot par vanš, kāpēc, kāpēc jūs šitā tagad darat? Jūs pat nebijāt vakar uz balsojumu pati klāt. Priekšsēdētāji. Es tikai gribēju teikt, vaicātos, kāda veida, uz kādu reglamentu pantu pamat jūs man atsakāt vārdu, un ekon komitejā e, taču ir e, noteikumi, ka jādod vārdu visiem, kas vēlas izteikties. Es es, jūs teicāt, ka tikai koordinatoriem, bet tad tādā gadījumā vajadzēja organizēt koordinatoru sanāksmi un tāpēc es ļoti aizvainot, ka jūs man neļaujat izteikties par šo darbu kārtības punktu. Right. Es gribēju dot prioritāti koordinatoriem un referentiem, pervanš, bet jūs vēlties izteikties pirms sava referenta, labi? Nu, ja jūs dosiet vārdu visiem arī referentiem, tad es varu izteikties pēc viņiem. Jūs teicāt, ka jūs gribat dot vārdu tikai koordinatoriem, un pret to gan es protestēju. Nu, tātad, ja jūs dot man vārdu, tad tomēr saku jums paldies. Ceru, ka, nu, nepievilšu koordinātors no socdem grupas, bet ceru, ka nē. Es domāju, ka šeit runājam par jautājumu, kas ir politiski steidzams, un tirgi gaida no mums re re reakciju, nostāju, un nu, es domāju, pašreizajā ekonomiskajā situācijā Eiropas Savienībā, nu, kas ilgst jau vairākus gadus, visi centieni atsākt eh, kaut kādu veidu darbību liecina, ka pārvaldība nav pietiekama laba. Un te ir divi, eh, div, divas lietas, kas ir uz spēles. Eh, Mēs redzējām vakar balsojumā, ka nav politiskās vienotības mūsu pašu starpā un Eiropas parlamentam, lai tas spētu uzsākt sarunas ar šādu spiedienu no ārpuses, ne tikai no padomas puses, bet arī no tirgiem, tā lai nonāktu pie vienošanās pirmajā lasīmā. Manuprāt, tas ir tas vislabākais veids, kā panākt vissliktāko vienošanos. Uh, Un jāsaka arī, ka šīs sarunas vēros no ārā neno, nenoliedzam. Jau vairākus, jau, jau gadu gaitā mēs zinām, ka parlament, tik pa brīdim teikt, ka, lūk, parlaments parāda, ka tam ir spēks un parādu, kas tam ir ko teikt šajās sarunās, bet šajās diskusijās eh, atcerēsimies 10. martā notikušās eh, priekšādātāja konferences diskusijas vienošanās nav, jo šīs sarunas notiek zem padomas spiediems, un spiediens ir ļoti spēcīgs, un parlaments gal galā vienmēr, tāpēc, ka esam paši šķelti, nonāk pie uh, Eh, piekāpšanās, vienmēr piekāpjas eh, priekšā, vienmēr piekāpjas eh, padoms priekšā. Un mēs līdz ar to atsakamies no visiem mūsu demokrācijiem mērķiem. Un tāpēc es domāju, ka mums vajag vislielākā mērā uzsākt uz padomas tiesībām. Jo citādi mēs nesen, nepanāksim to, ko demokrātiski vēlamies panākt. On... Jā, nostājas mums ir ļoti pārliecinošas. Uh, un visi šie balsojuma rezultāti, protams, parādīsies protokolā, pēc tam šīm nostājām nenoliedzam. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, protams, ka ir tādi jautājumi, par ko mums būs sarunas un kuros mēs savukārt nebūtu nesam tik šķelti savos viedokļos, kā dažiem to gribēto šeit mm, teikt. Bet es domāju, ka pat tajās jautājumos, kur esam šķelti, mums izdot, e, mēs tomēr varēsim sanā, nonākt pie rezultāta. Madam Chair, I think Priekšsādātājs kundze, saka Frērs kundze, es domāju, ka šādā brīdī šī jautājuma uh, svarīgums prasa pieņemt gudrus lēmumus. Un uh, tas ir tas, ko vienkārši gribēju pateikt. Šim parlamentam ir uh, viedokļu šķelšanās ļoti būtiskos jautājumos. Tie nav tādi uh, nesvarīgi jautājumi, tie ir izšķirīgi svarīgi jautājumi, un es domāju, ka ir steidzami jāpanāk tāda gudra rīcība šajā procesā. Un tāpēc es tiešām aicinu kolēģiem neiespiest mūs tādā pozīcijā, kas pārkāpj parlamenta procedūru tradīcijas un pārkāpj solidaritāti, kas ir viena no svarīgākajām lietām, kas dod mums spēku šīm parlamentam mēs neesam zem spiediena, mēs neesam zem tirgu spiediena, mēs esam zem uh, spiediena, kas varētu sagraut eirozonu un kas uz ilgu laiku varētu uh, sagraut mūsu kopīgās savienības politisko nākotni. Šis nav tehnisks jautājums, tas ir politisks jautājums. Un vēl svarīgāks par tirgu spiedienu ir uh, mūsu pilsoņu spiediens. Mums ir jāraugās, kas notiek uh, dažādajās dalībvalstīs ir dažādas skeptiskas balsis un spēki, kas eh, ir pret Eiropas projektu. Un um, tā ir zīme, tas ir jāņem vērā. Un eh, pilsoņu pārstāvjiem mums ir jābūt uh, gudriem, jārīkojas gudri. Tāpēc neizdariet lūdzu šo spiedienu tagad. Un tas ir mans aicinājums kolēģiem, jo mēs eh, varam daudz zaudēt, ja tagad sāksim eh, sarunas, īstenībā nesaprotot, kur mēs vēlamies doties. Un tas ir tas, ko gribēju šeit jums pateikt. Paldies! Markus, tu gribēji izteikties. Jā, paldies priekšsādātājs kundz, dārgie kolēģi. Uh, Es tagad jautāju, kādā ķinīties te esmu. Es esmu Eiropas parlamentā, man likās, kur mēs saskaņā ar reglamentu lēmjam ar vairākumu. Un vakar četrā ar pus stundas mēs balsojam un balsojam ar vairākumu. Un nevar taču būt tagad tā, ka tagad par procedurālu jautājumu mazākuma pozīcija tiek pārvērsta par vairākuma pozīciju. Tas, manuprāt, nav pieņemami. Un tad es jautāju dārgajiem uh, kolēģiem no citām fakultātēm, uh, Uh, jūs taču tad gribat, uh, lai mēs ejam plenārsēdē, pēc iespējas drīzāk, nē, tur jūs arī nevinnēsiet, ja mēs paraugāmies uz to vairākumu, kāds šeit pastāv, vakar balsojumā, jūs nevinnēsiet plenārsēdē. Un arī uh, caur šo procedūru šī nostāja nenokļūs par, nekļūs par vairākumu pozīciju. Nu, bet tāda šī dažkārt jūs vinējat, dažkārt zaudējat, un tas ir jāakceptē vienkārši. Un uh, Es aicinu kolēģus pieņemt to, ka rezultāts ir tāds, kāds tas ir, un nekas no tā labāks nekļūst, ja mēs tagad ar procedurālajiem jautājumiem cenšamies šo tēmu atrisināt, jo tādējādi jūs eh, citiet arī nesaņemsiet nekādu solidaritāti. Thank you. I'm Robert, you've asked for the floor, and I'm then... Paldies, Roberta, eh, tu lūdzi vārdu, un uh, Man tad būtu jānoslēdz saraksts, lai mēs varam balsot, Robert. Nesatraucieties, dargie kolēģi, es izteikšos ļoti īsi. Mēs visi esam politiķi, mēs visi esam gan vinējuši, gan zaudējuši balsojumos. Es, protams, akceptēju vairākuma lēmums, kas eh, tika pieņemts arī šeit vakar. Un tas ir vienīgais tāds tīrais risinājums. Uh, ja mēs piecēsies bez drīzāk ar šo pakotni ietu plenārsēdē, jo tad visiem deputātiem būtu iespēja par šiem tik būtiskiem jautājumiem izteikties. Un tad var būt arī tā, ka tas vairākums, kas eh, šeit bija vakar, apstiprinātos, bet tad vismaz būtu skaidrība un būtu uh, demokrātisks lēmums, ko pieņem viss parlaments. Tas, ko mēs šeit tagad daram, uh, tas, eh, diemžēl, eh, atkal atgādina tādu situāciju, ka kaut kur kādā slēptā istabā eh, daži cilvēki diskutē ar padomu, ar komisiju, prom no uh, uh, sabiedrības acīm, un tad uh, tiek pieņemt kaut kāda lēmuma, bet neviens nezin, kā tas noticis. Vienīgais skaidrais risinājums būtu šo jautājumu skatīt plenārsēdē, un tad, ja jūs esat pārliecināti par savu vairākumu, tad jau jūs to arī apstiprināsiet plenārsēdē. Un pēc tam mūsu sarunu vedēji varēs uh, sākt sarunas, jo viņus atbalstīs viss parlaments. Udo, if you want to interrupt your own side, then go ahead. <clears throat> Udo, ja tu gribi pārtraukt savējos, tad uz priekšu. Man ir pieteikums par reglamentu. Priekšsādātājs kundze. Ja mēs šeit nevaram vienoties, tad darīsim tā kā švābziņojuma sakarā skatīsim to plenārsēdē un ļausim plenārsēdē definēt mandātu. Tas būtu viss tīrākais veids, kā mēs varētu vienoties. Varbūt arī citu politisko grupu kolēģi var šo priekšlikumu pieņemt. Žans Pols jau lūdz likt šo jautājumu uz balsošanu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs debatas ir pietiekami ilgas bijušas. Kā jau Ferberkungs teica, ir vairākums, kas ir paudz savu viedokli, un šajā parlamentā nav obligāts konsens. Un arī mūsu vēlētāji citreiz tomēr to prasa, bet šodien ir skaidrs pozīcijas, kas ir uh, iezīmējušās pēc vairākiem sarunu mēnešiem. Uh, Tā kā, ja cilvēki, eh, kas bija referenti, nezin, ko viņi darīja, tad tas jau man satrauc, bet, nu, tagad iet plenārsēdē ar tiem pašiem deputātiem, kas uzstāsies, jo tie būs tie paši cilvēki, ja tas kaut ko maina, nu, es nezinu. Es domāju, ka E, vairākums vakar iezīmējās par virkni jautājumu, kā jūs teicāt, priekšsēdātājs kundze, e, šīs vairākums ir ļoti plašs, tie tie jautājumi, kas jau ir konsens jautājumi, un sarunas ar padomi ļautu uh, definēt mums manevrēšanas iespējas un parlamenta iespējas, kā šīs pozīcijas apstiprināt. Es domāju, tagad kavēties un uh, šo procedūru kavēt, tas uh, tikai diskreditēs parlamentu. Jūs zināt, ka mēs uh, tātad par daudz uh, nerunā par Eiropas parlamentu, un ja runā, tad bieži vien saka, ka parlaments nespēja sākt sarunas un uh, um, kaut ko laicīgi izdarīt, nu tas nebūtu pieņemami. Tāpēc priekšādātais kundzes aicina balsot par sarunu mandātu, kas sākumā būtu formāls, un pēc tam redzēsim, kur mēs nonāksim. Uh, bet uh, nevajadzētu turpināt šīs uh, diskusijas. Tātad Žāns Pols eh, lūdz iz, balsot, lūdzu ievietojot savas balsošanas kartiņas, un es gribētu atgādināt, lai nebūtu pārpratumi. Uh, balsu vairākums bija tāds 27 pār 10 pret par pirmo ziņojumu, par FEO 28 pār 7 pret, Gulāks 23, 6 pār 11 pret, Ferrero 41 pār 4 pret, Haglund ziņojums 38 pār 5 pret, Fordas ziņojums 25 pār 13 pret. Tādi bija balsu vairākumi. Es nedomāju, ka kādā gadījumā šis vairākums ir bijis neliels vai sīks. Uh, priekšsēdētāji. Mans priekšlikums bija balsot vispirms par to, lai plenārsēdē tiktu apstiprināts saruna mandāts, un tas ir vairāk nekā Gozeskungs ierosināja. Priekšsēdētāji, labi, tātad vispirms balsosim par to, vai atlikt šo jautājumu uz balsošanu plenārsēdē. Sākam balsot par šādu priekšlikumu. Uh, right. uh, trīs tautas partijas deputāti ir par daudz un viens no sociāldemokrātiem ir par daudz. Bet ir divi pieslēgušies, kas nav nobalsojuši. Lūdzu, dariet to tagad. Beidz balsošanu. Un šāds priekšlikums ir ticis noraidīts. 14 pār 25 pret. Un tagad balsosim par sarunu mandātu sākt diskusijas ar prezidentūru. Deputy who's going to vote voted. I'm closing the vote. Slēdz balsošanu. 26 par, 14 pret. Tātad mēs turpināsim šādā garā. Paldies un paldies par jūsu iecietību un pacietību. Tā, un tad turpināsim ar darba kārtību. Right, thank you everybody. If those who are Paldies, un es gribētu lūgt tiem, kur iet ārā no zāles, darīt to pēc iespējas klusāk, jo mēs turpināsim diskusijas par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Never mind, such is life. please, we've, we have lost time. Mēs esam zaudējuši laiku, kas bija atvēlēts mūsu diskusijām, un tādēļ es došu vārdu Langen kungām un gribētu aicināt kolēģus sarunāties ārpus zāles. Tātad mēs turpinām diskusijas, kuras iesākām Strasbūrā. Un man jau ir runātājs saraksts. Tātad Vērners runās vispirms, pēc tam Keitvīna Pērna no zaļiem kāds būs, vai tas būs Svens vai Paskal, nezinu. Tālāk Anģelīna un es pati. Ja vēl kāds vēlas izteikties, lūdzu, dariet man to zinām. Werner. Paldies! Debatēm vajadzēja būt no 9 līdz 9.45 minūtēm, tagad esam jau trīs minūtes iekavējuši, bet es tāpēc arī īsi izteikšu savu ievadu, jo mēs jau turpinām iesāktās debatas. Pirmkārt, vakar no ASV uzzinājām no Gerija Genslera, kurš bija šeit komitejā, ka ASV kongress šīs Dodd-Franka likuma daļas pieņemšana grib atlikt pār pusotru gadu. Uh, Un e, šis paredzētais termiņš 2012. gada beigas ir apdraudāts, līdz ar to mēs visi vienojāmies, ka nevar būt tā, ka kā Bāzela 2 kontekstā mēs pieņemam regulējumu un tad ASV tikai noskatās, kā viņi varētu to regulējumu izmantot savā labā un paši tādu nepieņemt. Tas ir tas, kas ir jauns kopš pēdējām debatēm. Otrā lieta atvasinātie finanšu instrumenti joprojām uh, sit augstu vilni. Vācija ziņo, ka 637 tūkstoši uh, atvasināto instrumentu martā vien tika tirgoti, un arī liela daļa no tiem ir ļoti tādi riskanti. Uh, Uh, un tie arī uh, noved pie akciju vērtības krituma, un par to vēl var debatēt, vai tās ir saprātīgas struktūras, kas būtu pieļaujams. Un trešā piemēzīme, ko gribētu teikt, ir, gribētu pateikties sekretariātam. Viņiem bija uh, grūti 975 grozījumus apkopot sarunu sākumā, tātad gribētu viņiem tiešām pateikties. Uh, Pirmais, uh, pirmā versija ir gatava, un pēc debatēm es gribētu uzreiz pēc uh, uh lieldienu brīvdienām ēnu referentu uh, kontekstā sākt sarunas un tad runāt par kompromisiem, lai varētu ievērot noteiktos termiņus. Tas bija ievadam, vairāk arī neteikšu. Paldies. Thank you very much, Kei. Paldies, Kei, lūdzu. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapporteur for. Paldies priekšsēdētājs, gribētu pateikties arī referentam un viņa komandai par paveikto, un es ļoti ceru, ka viņam izdosies izmantot arī lieldienu brīvdienas, jo būs jāķerās tālāk pie nākamā darba daļas. Un man ir liels prieks, ka mums tiešām bija 977 grozījumi, un tajā pat laikā mēs vairāk kārt bijām vienas prātas par daudzām lietām. Nu, šķiet, ka mēs visi raugāmies vienā virzienā, turbūt esam izvēlējušies atšķirīgus uh, ceļus, lai nonāktu pie vienotā mērķa. Es gribētu norādīt uz pāris lietām, kas varbūt pagaidām vēl ir problemātisks, tātad par nefinanšu izņēmumiem. Šajā parlamentā mēs vienojāmies, eh, ka Um, tie uzņēmumi, kas izmanto atvesinātos finanšu instrumentus, viņiem vajadzētu dot iespēju arī izmantot klīringu <clears throat> pakalpojumu. Un šajā gadījumā iet runa par uh, biznesa um, riska apdrošināšanu, un mums ir jādomā arī par uzņēmuma funkcionēšanu kā um, aktīvu kapitālu nodrošināšanu. Es domāju, ka būtu prātīgi, ja mēs dot kaut kādus galvenos norādījumus, lai mēs varētu būt droši, ka šie izņēmumi ir cieši nodefinēti, neradot iespēju izvairīties no likuma piemērošanas, un lai uzņēmumi būtu uh, skaidrībā par to, kādas būs viņu izmaksas un kāda būs viņu tiesiskā situācija. Un tie kas eh, skata 488. grozījumu, lūdzu izvērtēt, vai to esmu tālāk varētu izmantot formāli oficiālu kritēriju noteikšanai. Es gribētu runāt arī par šo nodalīšanu vai segregāciju. Tas ir ļoti tehnisks jautājums, bet šī segregācija ir nepatīkams tehnisks jautājums, kas šķiet izrietu no grozījuma procesa. Man ir liels prieks, ka daudzos grozījumos, daudzās politiskās grupās iet runa par to, kas galu beigās nodrošina investoriem nepieciešamo aizsardzību, kā arī tiesisko paļāvību. Lehman Brothers uzņēmumu sabrukuma laikā tie investori, kas varēja izmantot eh, šos klīringu pakāpojumus, viņi nevarēja, viņi nezināja, kas notiek ar viņu naudu. Viņi to nepazaudēja, bet visu laiku viņi zināja, ka nauda atrodas kaut kur kopējā katlā, bet viņi nevarēja tai piekļūt. Jāsaka, ka šādai ar jaunajiem priekšlikumiem mēs piedāvājam klientiem šos nodalītos kontus. Un iemesls, kāpēc mēs to piedāvājam, ka uh, izvēles variantu, ir tādēļ, ka um, biežās varētu būt arī problēmas to realizēt, un nu, tas varētu būt saistīts ar papildus izmaksām. Piemēram, teica, ka vieniem vajadzētu veidot 6000 atsevišķus <clears throat> šos uh, kontus, klīringu kontus. Tas nozīmē, ka būtu jāizmanto pilnīgi arī jaunas tehnoloģijas, tas radītu papildus izmaksas, ņemot vērā to, ka tie ir pakalpojumi, lai viestu mieru un paļāvību investoriem, tad iespējams, ka investori paši varētu maksāt arī par šādiem papildus pakāpojumiem. Tomēr ne visi investori varbūt izvēlēsies šādu pilnībā nodalīt viņu kontu apkalpošanu. Tāpat laikā tam nevajadzētu kalpot par tādu destimulējošu faktoru eh, investoriem eh, investēt. Uh, Pēc viedokļu apmaiņas šeit varam secināt, ka ārvalstu biržās mēs gribētu, lai šī regula aptvertu pēc iespējas vairāk. Tomēr es gribētu aicināt būt ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem ar šo aktīvu grupu, jo dažreiz mēs cenšamies risināt problēmas, kas varbūt jau ir atrisinātas un kas attiecās uz biržām. Tad es nedomāju, ka viņa iekļaušana šajā pakotnē noteikti samazinās sistēmas risku jo ārvalstu um, biržas um, ir uh, pavisam savādākas uh, nekā šie atvasinātie finanšu instrumenti. Jāsaka, ka var iznākt tā, ka darījumā viena no pusēm bankrotē, kamēr piemēram, ja iet runa par uh, valūtu biržām, tad uh, tur varētu būt problēmas ar kādas valūtas kursu būtiskām izmaiņām. Protams, šis risks tika izvērtēts jau iepriekš, un CLS banka arī pa to izvērtēja. Tādēļ es gribētu aicināt pievērst lielāku uzmanību grozījumiem 149, 247 un 347, pieprasot pilnībā ņemt vērā um, uh, valūtas biržu specifiku. Un es domāju, ka mēs noteikti turpināsim strādāt kā referenti, lai atrastu praktisku un samērīgu regulējumu. Paldies! Paldies! Es neredzu, ka te būtu kāds no zaļajiem. Nu, tad došu vārdu Anģelīnai. Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente, porque. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam ātri, saka Sančes Prasēdo, es iesniedzu dažus grozījumus, un to galvenais mērķis atbilst priekšlikumā noteiktajai līnijai. Četri jautājumi man, man interesēja. Pirmām kārtām runājot par šo klīringu namu dalībniekiem un to regulējumu, es domāju, ka svarīgi, lai šīs iestādes tiktu iekļautas šai pārvaldības schēmē, Mēs, protams, nākotnē varam analizēt to, vai pastāv interešu konflikti un tam līdzīgi, bet to vajadzētu. Tāpat domāju, ka mums vajadzīga ļoti tāda vienkārša, pamatīga pārvaldības sistēma ar atbilstīgu tehnisku infrastruktūru. Tāpat laikā paredzot attiecīgas rezerves un kapitāla prasības, kapitāla rezerves kas būtu pielāgotas tirgus struktūrām un savukārt būtu minimāls iz, izmaksas tam visam. Turklāt. Tā brīdī, kad runājam par nediskriminējošu pieeju, pārskatāmu pieeju, mm, tad jāsaka, tie ir aspekti, kas pilnīgi noteikti sistēmā jāiestrādā, lai izvairītos no pārliekas fragmentizācijas un pārliekas hierarkizācijas. Uh, kas ierobežo tirgus mobilitāti. Vēl viena lieta, ko uzskatu par svarīgu, jābūt pienākumu ne tikai iesniegt pārskatus, bet arī uzturēt, saglabāt svarīgos dokumentus vismaz piecus gadus. Tas ir īpaši svarīgi, ja skatāmies uz tirgiem, kas, nu, un to, kā tie šobrīd darbojas. Tāpat arī runājam par ESMA un tās funkcijā mums jāpārliecinās, ka visam varas iestādēm ir piekļuve, visam struktūram ir piekļuve informācijai, jo galvā šī paskatāmība ir vajadzīga un šāda veida noteikumi iekļaust regulā. Paldies, Jorgens, tālāk. <clears throat> Jā, tankešin. Jā, paldies. Es arī gribētu paust dažas piezīmes no mūsu viedokļa. Mēs pozitīvi uztverām to, ka referents uh, izņēmumu skaitu par ESMA ierobežoja un centās no tiem izvairīties. Bet, ja mēs paraugāmies tagad uz grozījumiem, tad tu, tur atkal tiek prasīta virkne izņēmumu. Par divām prasībām gribētu arī izteikties. Pirmkārt, jautājums, vai valūtas kursu atvesinātie finanšu instrumenti varētu būt izņēmums. Uh, Šeit tiek teikts, ka izpildus risks ir diezgan zems, varbūt, ka tā ir, bet mēs tomēr joprojām šeit saskatām problēmu, ka e, šie riski, maiņskurs riski un procentu riski ir diezgan grūti aprēķināni. Un ja mēs e, paskatāmies uz 87. 88. gada Āzijas krīzi, tad šie instrumenti bija diezgan svarīgi. Uh, Un tas ir diezgan liels tirgus apjoms. Līdz ar to no mūsu puses mēs domājam, ka tas nav saprātīgi šeit šādu izņēmumu paredzēt. Vienkārši gribēju uzsvērt šo biznesa jomu, kas mums ir svarīga. Un otra lielā joma ir pensiju fondi kas tad negribētu šo klīringu pienākumu. Tur tiek argumentēts, ka tas būs liels izmaksas šiem fondiem. Uh, kas tad uh, atkal samazinātu šīs te pensijas. Varbūt, ka tā ir, bet uh, no otras puses mēs domājam, ka šie te uh, tirgus dalībnieki ir viena no lielākajiem tirgu, un tāpēc mums nešķiet saprātīgi, ka uz viņiem attiecinātu izņēmumu šo te klīringu pienākumu uz viņiem neattiecinot. Tātad mūsu pozīcija ir atteikties no izņēmumiem, uh, Un vēl viena piezīme par šīm te klīringa iestādēm. Ja tās tiek izveidotas tā, kā tas ir paredzēts, tad tās būs diezgan lielas iestādes un joprojām radīs zināmu pat sistēmisku risku tirgu, un tāpēc mūsuprāt tām ir jābūt pēc iespējas caurskatāmākām iestādēm. Un mēs ar to izprotam arī to, ka visi tirgus dakti tiek padarīti pieejami sabiedrībai, dažādām organizācijām, uh, lai varētu riskus laicīgi atpazīt. Un tāpēc mēs esam arī par to, lai klīrīgi iestādes būtu nevis privātas, bet sabiedrisks iestādes. Un visbeidzot, ar referentu jau par to runāju. Es zinu, ka tur pastāv zināmas problēmas, un tomēr mēs vēlētos, lai tirzniecība ar pārtiku un dzīvnieku barību šeit uh, tiktu izņemta no atvisināto finanšu instrumentu jomas, lai, ja šeit būtu tāds skaidrs aizliegums. Referents teica, ka tas eh, arī no komisijas puses tiek apspriests, ka šādu priekšlikumu varētu izteikt. Es uh, saprotu, ka varbūt tad nav saprātīgi iekļaut to vispār eh, direktīvā pantos. Uh, Eh, bet varbūt apsvērumos to varētu tad iekļaut. Tas, manuprāt, būtu saprātīgi uz to norādīt. Tas ir būtisks punkts, eh, jo šeit ir runa par spekulācijām eh, pārtiks tirgu, un ja mēs nedaudz sakojam presē, ne tikai kreisajai presē, bet arī centriskajai presē, tad tomēr ir daudzi, kas prasa šādu aizliegumu. Paldies! Thank you very much. Sven, you were on the speaking list. Paldies, Sven, jūs bijāt runātāja sarakstā, tagad jūs esat šeit, varbūt jūs vēlaties runāt. Atvainojiet, saka Gigaut kungs, es nevarēju būt ātrāk šeit. Lasīšu. Sevis sakāmo paskāls nevarēja būt klāt, es tāpēc nolasīšu viņu paziņojumu. Par atvasināto instrumentu sēgumu. Pēc iespējas lielāku šo instrumentu uh, Eh, un darījumu ietvers jāietver šai aptvērumā, jo vismaz 80%, tas mums šķiet iespējams, klīringa pienākums ir jāpa, jāpie, jānodrošina pēc iespējas vairāk standarta darījumu tipiem. Tas attiecas gan uz valūtas, tirdzniecības darījumiem, kā tas de facto jau notiek, izņēmumi klīringu pienākumam attiecinām tikai uz objektīvi identificējiem riska mazināšanas darījumiem. Uh, un ne, nepas, ne, nedalot tos pa sektoriem. Komisijai vajadzētu definēt riska uz samazināšanas darījumus līdzīgā veidā, kā tas noticis starp uh, IRS 39. standartā. Atskaita pārskata sagatavošanas pienākums ir jāparedz visiem, pat attiecībā uz tiem darījumiem, kas netiek pakļaut klīringa pienākumam, piemēram, eh, atvasināto darījumu biržām, nefinanšu darījumiem, uh, nevajag piemērot izņēmumus, pat tai, bet eh, esmai vajadzētu sasaisti, tikt sasaistītai ar enerģijas tirgus regulējumu, lai pārliecinātos, ka te ir atbilstība. Šis eh, oficiālais nosaukums ir novedis pie liela uh, apmulsuma šī ziņojuma nosums, vai tātad vai te runāts tikai par ārpus bieži atvasinātiem instrumentiem, jeb tiek piemērota arī CCP panti, uh, cita veida atvasinātiem instrumentiem ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka visi šie, um, visi šie instrumenti tiek, pie, tiek iekļauti Un tas ir arī parādīts paskaidrojumā, un otram kādam visiem atvestētiem instrumentiem jātiek reģistrētiem šajos repozitorijos, kas šajā gadījumā uh, nav vēl paredzēts. Faraks nozarē. Uh, viņi saka, ka viņi vēlas izkļaut uh, forvādu līgumus. Es atvainojos, nē, es laikam nevaru turpināt lasīt. Tas tiešām ir ārkārtīgi uh, sarežģīts, un es pat nespēju to izlasīt. Tātad, kas attiec centrālajām pusēm, CCP ir eh, jāregulē tādā pašā veidā. Tas atbilst šie trīs sākotnējiem oriģinālam ierosinājumam. Otram kārtām mēs gribētu, lai, lai tiktu piešķirtas limitētas banku licences, līdzīgi kā tas notiek dalību valstīs. Ar ierobežot mēs domājam to, ka nekas cits nav iespējams Turklāt nedrīkst no, savietojamies starp cent, centrālajām uh, finanšu darījumu partneriem. Uh, piecu gadu garumā jāsaglabā dokumenti. Tālāk trešo valstu darījumu partneriem jāizpild tādu pašu standartu kā Eiropas Savienības darījumu standartiem, lai viņus varētu izmantot kā Eiropas Savienības dalībniekus pienām kārtām. ESMA nosaka obligātos standartus rezervēm, eh, ķīlu prasībām. Eh, un ārkārtas gadījumos eh, šīs, šīs prasība pietiekami varētu pietiekamība varētu tikt pieprasīta. Un visbeidzot, šiem darījumu partneriem riska komitejās uh, jānodrošina pietiekam daudz ārēju uzraudzības, pietiekam daudz ārējas uzraudzības, lai pārliecinātos, ka visu akcionāru intereses tiek pārstāvēts. Runājot par divpusējām sistēmām, mēs piekrītam, ka ne visi atvasinātie instrumenti var gana, tikt gana standartizēti, lai tik, tie tiktu atspoguļoti CCP ietvaros. Pārliecināties, ka riska Mm, riska izraisītie, izra, izraisītais risks atbilst segumam. Tātad par tirzniecības darījumu repozitorijiem. Vispirms viņiem ir jāreģistrē visi arī sarežģīti un nestandarizēti finanšu, atrasinātie finanšu instrumenti ir jāreģistrē, lai uzraudzības struktūras varētu izvērtēt nolūku un risku. Otrakārt, uh, nedrīkst uh, pieļaut brīvprātīgi izvēlēties ziņot vai neziņot uzraudzības institūcijām. Un treškārt, Šiem reģistriem ir jābūt pieejamiem bez kavēšanās visām iestādēm un tālāk par trešajām valstīm. Ļoti strikts regulējuma saustarpīgums attiecībā uz uh, centrālajiem darījumu partneriem. Uh, un tirdzniecības darījumu repozitorijiem no likumdošanas viedokļa šķiet neiespējami. Otrakārt, ir ļoti svarīga arī aktīva sadarbība starp ESMU un eh, trešo valstu uzraudzības struktūrām. Lielas paldies! Un Paskal nu, cer, ka šī sadarbība, veiksmīgā sadarbība ar ēnu referentiem un arī referentu turpināsies. Paldies! Um, paldies! pēdējais runātājs sarakstā esmu es pati, saka priekšsēdētāji, tad es došu vārdu Werneram. Es neatkārtošu visu iepriekš teikto, jūs to esat dzirdējuši un es savu nostāju neesmu mainījusi. Bet es gribētu apspriest dažas jomas, kur debatas varbūt iespējams ir pavirzījušās nedaudz uz priekšu. Tiešām interesanti, ka mums visiem ir ļoti prātīgas idejas, bet, diemžēl, nav iespējams tās visas salikt vienā pakotnē. Un uh, varbūt varētu ga ekstremālā gadījumā, kā Jurgens teica, uh, šis, uh, šie centrālie darījumi partneri uh, varētu būt kā tāds galvenais instruments, ko izmantojam, bet es domāju, bīstamība pastāv tajā, ka mēs dabūsim tādu hibrīdu. Mm kam, eh, kas, kas nonāks privātajās rokās, un tajā pat laikā tam būs visas eh, plaši izmantojama instrumenta priekšrocības vai bīstamība, ja tā varētu teikt. Attiecībā uz šiem klīringa pakalpojumiem un to caurspīdīgumu. Ļoti daudz ārpus biržas darījumu patreiz tiek standartizēti un parād notiek arī biržās. Uh, un tad eh, galu beigās šī direktīva attieksies uz ļoti nelielu uh, finanšu darījumu daļu tikai. Protams, nevar pieprasīt arī, lai tiktu ziņots par pilnīgi visu. Bet tad mēs nonākam pie šī pretstatījuma - horizontālais regulējums pret vertikālo. Es gribētu, lai šis regulējums būtu trīsdimensiāls, lai varētu pārvietoties no augšas uz leju, no labās puses uz kreiso un pa diagonāli. Tas ir, lai būtu konkurence, bet tajā pat laikā, lai varētu uh, lai nebūtu tā, ka šīs biržas starpnieki institūcijas veido tādus sadarbības tīklus, kas galu beigās noved pie netaisnīgas konkurences finanšu tirgos. Uh, man šķiet, ka ir vērts paskatīties, ko dara ASV, un tajā pat laikā mums uh, ir jāakceptē tas, uh, ka um, ASV vēl nav regulējusi tā saucamo nākotnes darījumu apmaiņu. Es, protams, gribētu redzēt trīs dimensiju nākotni. Uh, arī attiecībā uz šiem tā saucamajiem futuresiem vai nākotnes darījumiem. Nu, jāsaka, ka nekas daudz vairāk kā divpusējā viedokļa apmaiņa mums šajā jautājumā līdz šim nav bijusi. Tālāk par kolēģijām Es gribētu, lai šis lēmumu process būtu skaidrs, caurskatāms, struktūrēts. Es esmu gatava aplūkot arī citus kompromisus, bet man šķiet, ka mēs nevaram piedāvāt sarežģītu lēmumu procesu. Tālāk par pensiju fondiem. Tad, kad mēs par to runājam ar Kariju Kensleru, tad šķiet, ka šeit problēmas sakne ir attiecībā uz to, kāda veida ķīlus vai garantijas mēs būtu gatavi akceptēt Eiropā. Mums tas bija, uh, mums tā ir problēma, kamēr tā nebija problēma ASV, jo ASV akceptēja daudz plašāku um, ķīlus vai garantijas instrumentu klāstu. Un es gribētu aicināt komisiju tomēr turpināt strādāt pie šī jautājuma, jo tā ir smaga problēma un mēs nevaram atļauties lai pensiju fondiem um, nāktos uh, sekt milzīgas izmaksas uh, šajā laikā, kad mēs nevaram to atļauties. Tālāk par um, valūtas biržu darījumiem. Man šķiet, uh, ka klīringa un uh, CLS nepareiz piemērošana varētu novest pie nevēlamas situācijas. Tālāk starpgrupu darījumi vai transakcijas. Tad es atvainojos iekšējie darījumi. Šie e, darījuma grupu iekšienē, uz tiem nevajadzētu attiecināt šo regulējumu, bet tad es domāju dažreiz par mūsu grupas grozījumiem un man šķiet, ka varbūt tie ir pārāk atvērti un varbūt tomēr mums vajadzētu noteikt striktākus divpusējos mehānismus. Bet es neesmu īsti pārliecināta, ka uh, tas tiešām ir uh, pietiekam pamatot un es domāju, mums ir jāizvērtē un jāstāst, kas un kā būtu jādara šeit. Tālāk vēl viena lieta, kas mums varbūt īpaši labi nav izdevusies, ir uh, jautājums attiecībā uz konglomerātiem. Uh, Protams, mēs visi gribam, lai izņēmumu izmantošana pa pakalpojumu beiglietotājiem konglomerātos uh, tiktu tiešām uh, labi noregulēts, un varbūt mēs varam aizņemties eh, šīs domas no tā darba, ko mēs realizējam attiecībās konglomerātiem patreiz. Tā kā varbūt man būs kā dažs papildus ierosinājumi. Vispēcot, es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jāizdomā un jāsaprot, kas notiek ASV. Un jāsaka, es esmu nonākusi atkal pie izējas punkta, kas izkristalizējās arī mūsu viedokļu apmaiņā ar Karī Kēnsleru. Tas ir, uh, ja mums būs kaut kas pārāk nofiksēts vai strikts eh, šajās vertikālajās struktūrās, un ja tas nesakritīs ar to, kas ir ASV likumdošanā, tad tas varētu eh, kavēt eh, kaut kādas, teiksim, lietas, ko mēs gribētu padarīt ekvivalentus ar ASV. Tur, protams, vēl ir vesela rinda citu lietu, bet man šķiet tie bija daži svarīgākie jautājumi, par kuriem es gribēju runāt un uz kuriem gribēju norādīt. Jā, Werner, tev vārds. Jā, paldies par eh, kolēģi teikto tie arī izpaužas šī izteikumi e, grozījumos, un sākšu ar Svinbornas kundzes 488. grozījumā tiek dotas detaļas par bilanču standartiem. Tas ir tāds vispārīgais jautājums, ko mēs regulējam pirmajā līmenī un ko atstājam otriem līmenim. Es uzskatu, ka virkni jautājumi varētu tikt reglamentēti pirmajā līmenī, tātad likumā, nenosakot eh, nacionālo iestādi, kas ir atbildīga. Un tāpēc ir svarīgi uh, finanšu stabilitātes uh, valdes pieņemtie lēmumi, kas atrodas Bāzelē, uh, par uh, regulējumu atvesināto tirgus instrumentu uh, tirgu, un tur tiek prasīts, tātad tiek teikts, ka 2011. gada oktobrī būs nākamais progresa ziņojums, un tur tiks runāts detalizētāk par dažādu atvesināto tirgus instrumentu ieviešanas uh, klasēm uh, procentu likmes, valūtas mājas un citi. Tātad jautājumu, ko kolēģi jau pieminēja, Forex atvasinātie tirgus instrumenti. Es domāju, ka šis jautājums līdz šim uh, tika iekļauts ESMA uh, kontekstā, un tad komisija to apstiprināja 2012. gadā. Mums vajadzētu censties uh, šos uh, priekšlikumus vēl vairākā saruna fāzē apspriest. Ja līdz tam nebūsim saņēmuši un nodav, tad devuši savu skaidro nostāju. Otrā lieta - Eiropas centrālā banka vakar man uh, nosūtīja vēl papildus priekšlikumus, kas neietilpst kolēģu grozīmos. Viņi ar savu uzraudzības kompetenci, kas viņiem ir tirgū, uh, vēlas, eh, lai ar viņiem konsultētos zināmos jautājumos. Es domāju, ka šī prasība ir pamatota un eh, piedāvātajos kompromisos es šo eh, aspektu gribētu ņemt vērā. Bet, lai nebūtu tā, ka tās valsts, kas nav eirozonā, saskatos ar negatīvu attieksmi, tas arī nebūs tik vienkārši. Tad jautājums, vai rīkosimies trīsdimensionāli. Šerēna Bolza par to runāja. Tas mums ir jāskatās precīzi, kā tas ir grozīmos. Ja pareizi saprotu, tad mēs esam viensprāts, ka pēc iespējas mazāk izņēmumu vajadzētu būt no vispārīgā aptvēruma un izņēmumi no klīringa pienākuma. Runājot par ziņošanas pienākumu, tur es pilnībā piekrītu, ka pēc iespējas par visu jābūt, jātiek ziņotam. Uh, bet klīringa pienākums, eh, ņemot vērā gala patērētāju un dažus citus specifiskus aspektus, tur vajadzētu rīkoties atšķirīgi. Un vienā punktā ir vēl vajadzīgs diskusijas, un proti par tā sauktiem pensiju fondiem. Eh, Lielbritānijā un Nīderlandē tādi ir, tie ir milzīgi pensiju fondi. Uh, kas parasti neveic spekulācijas, bet, lai uh, nodrošinātu savus ilgtermiņa uh, saistības, izmanto hedžēšanu. Un tur ir jautājums, cik lielā mērā tur atļauj divpusējo klīringu. Tur man vēl nav risinājums, un par to tiešām gribētu aicināt uh, sarunās vēl izteikt priekšlikumus. Kā tad mums rīkoties ar pensiju fondiem? Tas ir viens no sarežģītākajiem punktiem Visā citādi es domāju, ka mūsu pozīcijas nemaz nav tik atšķirīgas. Klūtes kungs jau uh, teica, ka tirzniecība ar uh, pārtiks produktiem, uh, ar uh, dzīvnieku barību, tur komisija jau teica, ka par to viņi izteiks atsevišķu likumdošanas priekšlikumu. Apsvērumos uz to norādīt, tas būtu iet, apsverams, bet to iekļaut šajā priekšlikumā, manuprāt, nevajadzētu, jo būs taču cits priekšlikums par šo jautājumu. Paldies visiem, un sākot ar 2. maiju būs turmākās sarunas, lai rastu pēc iespējas lielāku vienprātību, un lai nebūtu šeit uh, jātais teātris ar mazākumu un vairākuma viedokli un tā tālāk. Thank you very much. Jās paldies turpin priekšēdētāji šeit teikts, ka balsojums mums paredzēts 24. maijā komitejā un teikts. Nu, 2011. gads plenārsēdē nekas konkrētāts nav teikts. Nu, cerēsim, ka tas notiks. Paldies visiem pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir desmitais darba kārtības punkts. Noguldījuma garantijas schēmas, depozīta garantijas schēmas. Šo ziņojumu sagatavojas Pēters Simons. Mums jāizskata grozījumi, došu vārdu uzreiz referentam. Nu, protams, ka mēs esam iekavējušies ar savu darbu kārtību, jo mums bija vakardien vēl nenokārtotas lietas pie šīs, nu, sešu pakotnes. Varbūt mēs varētu šo jautājumu skatīt tā, nu, ātrāk. Jā, priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka mēs varam šodien to tiešām īsi skatīt, jo arī nav daudz grozījumu. Uh, 215 grozījumi ir iesniegti. Paldies kolēģiem par tiem, jo īpaši tāpēc, ka daudzi no šiem grozījumiem arī uh, tos priekšstats, ko es paužu ziņojumā, atbalsta un arī papildi ļoti saprātīgā veidā. Un gribētu pievērsties šiem uh, grozījumiem un norādīt, ka uh, tiek uh, piemērots, ka uh, Uh, nodrošinātos ieguldījumus vajadzētu ņemt par pamatu fondos, bet nevis kā komisija piedāvā uh, uh, šeit par pamatu ņemt atmaksājumos ieguldījumus. Tika atbalstīts arī jautājums par to, kādi konkrētie noguldījumi, kas nepiedar privātiem investoriem, arī būtu jāaizsargā. Šeit uh, jo īpaši tiek runāts par pašvaldību iestādēm, kuras es biju iekļāvis savā uh, ziņojumā, arī tika tās uzsvērts kā tādas, kuras varētu vajadzētu aizsargāt. Un uh, runājot par definīcijām, tad nākam, nākamajās sarunās mēs noteikti radīsim labu kompromisu. Un uh, ir arī daži grozījumi par uh, termiņa ieguldījumiem, kas ir augstā apmērā runājot par uh, uh, nekustamā īpašuma pārdošanu. Šeit uh, ir jautājums, uh, cik ilgi šie ieguldījumi var pārsniegt šo 100 tūkstošu eiro robežu, kas ir šī aizsardzības robeža noteiktā. Bet es domāju, ka arī šajā jautājumā mēs varēsim rast labu risinājumu diskusijās. Un šajā pašā virzienā, kā es uh, eju, iet arī Eh, grozījuma, kas attiecas uz uzraudzības pastiprināšanu. Šeit tiek izteikti ieteikumi par eh, kredītinstitūtu uzņēmētarbības modeļu pārbaudīšanu, tātad, lai eh, šeit tiktu izmantota godīga tirzniecības praksa. Šeit ir jādiskutē par šiem te apmēriem, bet um, es domāju, ka arī šeit varēsim rast risinājumu. Vēl Uh, pozitīvi papildinoši grozījumi manam, gro, manam ziņojumam uh, ir tie, kur tiek paustas prasības pēc uh, Eiropas mehānisma stiprināšanas, proti vairāk esot jāiesaista Eiropas uzraudzības iestādes un EPA. Tātad EBA. Un tas pats attiecas uz aicinājumu komisijai izstrādāt beidzot mehānismu par bankrīzes risināšanu. Uh, um, atšķirīgi no noguldījuma, depozīta noguldījuma uh, sistēmas. Un uh, te jāmin arī Ferērs ziņojums no pagājušā gada jūnija. Es domāju, ka tas ir saprātīgs uh, papildinājums, ko te varētu iekļaut, bet grozījumos ir arī daži ļoti interesanti un labi precizējumi, piemēram, par noguldījumu jēdzienu, lai konkrētāk precizētu, ko tad mēs saprotam ar noguldījumiem un ko mēs vēlamies aizsargāt. Uh, un tiek norobežots, kas tad nav noguldījumi. Un arī Gozēsa kunga konstatējums, kas ļoti palīdz kā skaidrojums, proti, ka iemaksas pienākumam ir jāpastāv tikai tad, ja fonda līdzekļi ir zem mērķī noteiktā finansējuma. Tas, manuprāt, jau tā ir noteikts ziņojumā, bet varbūt šis precizējums tomēr uh, Uh, ir, ir tiešām labs precizējums, kas neļauj uh, dažādu nepreiz interpretāciju, un tas uh, pilnībā atbilst manam ziņojuma projektam. Tas pats attiecas uz jautājumiem uz to, kādā valūtā noguldītājs saņem kompensāciju - eiro un dalībvalsts valūta, kurā um, atrodas banka, kurai ir jāizmaksā kompensācija saviem klientiem. Uh, Bet ir arī daži priekšlikumi, kur parādās, kādas ir viedokļa atšķirības komitejā, un par tiem noteikti vēl kritiski būs jādiskutē. Viens ir jautājums par uh, mērķi, uh, tātad šo uh, finansējumu mērķi 1,5% tiek teikts, to prasīja komisija. Šeit mēs, uh, kā jau iepriekš teicu, esam. Uh, Ehm, tātad par bāzi izvēlējušies eh, nodrošinātie ieguldījumi, ehm, tātad šis ehm, mērķa finansējums līdz ar to samazinās automātiski, bet tagad tiek iesniegt grozījumi, ka mums vajadzētu eh, pievērsties 1,0% noteikumam, tātad samazināt šo likmi. Es domāju, šeit ir svarīgi no vienas puses nodrošināt piemērotu aizsardzības līmeni noguldītājiem, uh, ka eh, noguldītājs var uzticēties sistēmai, tas ir arī finanšu tirgu stabilitātes interesēs, un eh, ka valstī nebūs eh, jāiejauc, jāpalīdz ārkārtas gadījumā. Bet no otras puses, protams, ir arī šī te banku interese. Bāzels 3 ietvaros nenonākt pie pārāk lielas loga. Uh, Un es domāju, ka priekšlikums manā ziņojumā būtu vēl jāapspriež. Eh, paliksim pie 1,5%, bet eh, dosim bankām vairāk laika, lai to varētu sasniegt, lai šī te slodze eh, gada laikā uz vienu gadu bankām saglabātos tikpat lielā apmērā, ja mēs paredzētu 1% šo te mērķi. Uh, Tātad 1,5% uh, finansējumu sasniegsim varbūt 15 gados un nevis 10 gados. Tas uh, nodrošinās lielāku aizsardzības līmeni, nepalielinot banku uh, gada uh, slogu uh, par, uh, tālāk par šo noteikto likmi. Vēl kritiski jādiskutē par principālu jautājumu, vai mēs vēlamies eksante finansētu sistēmu vai ekspost finansētu sistēmu. Šeit eh, kolēģi no apvienotās karalistes iesniedza grozījumus, sakot, ka vajadzētu ekspost jeb eh, pēcfinansētu sistēmu veidot. Kā no man ziņojuma izriet, man jāsaka, ka es ļoti kritiski skatos uz šādu priekšlikumu mēs tādējādi izraisītu prociklisku efektu. Krīzē uh, bija jāieņem, uh, no, jāiekasē no bankām līdzekļi, un tāpēc es domāju, labos laikos, tātad precikliski rīkojoties, būtu labi labos laikos no bankām prasīt uh, iemaksas fondā, un tad, kad, ja iestājas krīze, tad mums būtu jau iespējams izmantot kaut ko, kas ir iekrāts, nevis vēl krīzes laikā pārmērīgi pārslogot bankas. Uh, Turklāt es domāju, ka no banku viedokļa um, ir arī um, tādējādi nodrošināma labāka plānošanas drošība, tādējādi bankas zina, ko plānot un uh, nesaskarsies krīzes gadījumā ar tādu pārsteigumu, ka viņiem tagad ir milzīgas summas jāmaksā, kas nebija ieplānotas nevienā plānā. Arī strīdīgs jautājums. Uh, Pretrunā manam un komisijas priekšlikumam ir ideja tādu kā tīru maksājumu kasti, jeb ja paybox izveidot. Uh, tas neņem vērā ierasto praksi daudzās dalībvalstīs, kas jau tagad tiek īstenota, uh, kur uh, preventīvu pasākumu un banku glābšanas pasākumi jau šobrīd ir iespējami noguldījumu aizsardzības sistēmu ietvaros. Un uh, ir, tiek izmantoti fondu līdzekļi, jo, uh, un tad var būt tā, ka nav nemaz jāizmaksā kompensācijas, jo preventīvā puse ir uh, labi um, organizēta, un tad izrādās, ka šādā veidā ir daudz saprātīgāk uh, veikt šo te noguldītāju aizsardzību, jo tad vispār nav jāveic izmaksas. Kā da, cik dažādi ir viedokļi par šo jautājumu, to mēs redzam dažādos grozījumos, kur ir atšķirīgi viedokļi. Tātad no vienas puses tiek teikts, ka grib tikai eh, tā saucamo paybox, eh, bet no otras puses tiek teikts, ka mēs gribam finansēt arī eh, prevencijas pasākumus, krīzes risināšanas pasākumus, bet visu fondu līdzekļu apmērā, bez nekādiem nosacījumiem. Tas ir tātad pretējs priekšlikums. Es domāju, ka tas ir pārāk uh, tālajošs priekšlikums. Mums ir jānodrošina, ka ir uh, elastība, ka var veikt preventīvus pasākumus, ka ir iespējami arī glābšanas pasākumi, bet mums ir jānodrošina, ka galu galā, ja ir jāizmaksā kompensācijas, tad lai fonds netiktu pilnībā iztukšots. Tāpēc savā ziņojumā es noteicu skaidrus priekšnosacījumus, eh, saskaņā ar kuriem fonda līdzekļi uh, uh, ir uh, jāsaglabā divu trešdaļu apmērā uh, risināšanas un uh, prevencijas pasākumiem, bet neradot risku, ka beigās fonds ir tukšs, ja gadījumā ir vajadzīga nauda. Šeit es gribētu atgādināt uh, šo te punktu, kas uh, tātad eh, attiec uz divām trešdaļām no eh, fonda finansēm. Mums ir jāatrod eh, tāds zelta vidusceļš starp šo tīro paybox variantu un pilnīgu fonda līdzekļu izmaksāšanu bez nosacījumiem. Vēl jādiskutē par dažiem punktiem, un tas ir par to, kādi e, līdzekļi tad e, ir jāiemaksā fondā, šeit tiek izteikts priekšlikums ne tikai pieņemt skaidru naudu, bet arī iemaksas uh, ieķīlātu aktīvu veidā. Tā ir diskusija, kas šobrīd arī uh, par, padomē notiek. Mums arī par to būs jādiskutē. Un tāpat kā par jautājumu par izmaksāšanas termiņiem. Uh, šeit uh, tiek prasīts 20 dienas uh, klientam izmaksas termiņš. Es gribētu uzsvērt, ka, manuprāt, tas ir pārāk garš termiņš. Nevar cilvēkam uh, piespiest dzīvo 20 dienas bez naudas, mm, un viņš nevar neko darīt, bet uh, es saprotu arī no otras puses, ka līdzinājās sistēmas nav spējīgas piecu darba dienu laikā vai septiņu dienu dienu laikā veikt izmaksas, jo eh, šeit eh, vispirms būtu jāgūt priekšstats par eh, visiem ieguldījumiem šim klientam, un tas dalībvalstīs līdz šim tik ātri nav iespējams, un šeit mums ir jārod kompromiss. Es savā priekšlikumā arī par to runāju, gribētu tikai atgādināt, kāds ir šis mans priekšlikums virzīsimies uz šīm te piecām darba dienām, bet sistēmas, kas šobrīd to nespēj paveikt, tām varētu atstāt pārejas periodā iespēju izmaksāt 20 dienu laikā ar, tomēr ar priekšnosacījumu, ka pirmo piecu darba dienu laikā tiek uh, izmaksāts uh, 5000 maksimāla summa, uh, uh, bez pārbaudas. Tātad šī summa tiek izmaksāta klientam, tur ir ļoti neliels administratīvais sloks uh, bankām un apdrošināšanām. Un tādējādi tiktu nodrošināts, ka ir noguldītāji no vienas puses ātri saņemtu uh, vismaz daļu naudas, lai varētu sakt savus izdevumus, bet no otras puses tiek tādējādi aizkavēts, uh, tātad novērsts pārmērīgs uh, sloks bankām. Uh, un pārmērīgs uh, pienākums uh, strādāt ātri, kamēr viņi to nespēja. Vēl viens punkts, par ko ir jādiskutē, mums vajadzētu par visu to vismaz diskutēt, tas ir jautājums par to, kā tiek aprēķināts iemaksas. Šeit daudzos grozījumos tiek pausta neapmierinātība ar komisijas piedāvāto modeli, jo īpaši par tā sauktiem riska sprediem, par šīm un par to, kā tiek aprēķināti, aprēķināts iemaksas katram finanšu institūtam fondos. Šeit uh, tiek piedāvāti alternatīvi varianti vai pilnība dzēst uh, komisijas metodu. Manā ziņojuma projektā ir priekšlikums, kas, manuprāt, ir tāds zelta vidusceļš. Paliksim pie tā, paliksim pie komisijas priekšlikuma kā standarta modeļa. Uh, kuru dalībvalsts var pārņemt, ja tās atbilst uh, dalībvalsts banku tirgumu, bet uh, atstāsim dalībvalstīm arī zināmu elastību, ļaujot viņiem uh, izmantot savus aprēķinu modeļus, bet tie ir jāizstrādā saskaņā ar Eiropas banku iestādes noteikto, noteiktiem noteikumiem. Tādējādi varētu nodrošināt zināmu uh, viengala un šis metods būtu līdzīgs. Tas ir pārskats par uh, iesniegtiem grozījumiem. Izteicu arī savus komentārus, gaidu komentārus arī no ēnu referentiem un citiem kolēģiem, kas iesniedz grozījumus, un kā jau sākumā teicu, esmu pārliecināts, ka daudzos jautājumos noteikti varēsim panākt vienošanos šeit komitejā. Paldies! Uh, thank you very much. That was a very comprehensive. Jā, paldies, tas bija ļoti detalizēts pārskats un šķiet eh, mums pietrūks laika. Vispirms došu vārdu Vikijai Fārdai, jo es zinu, ka viņai ir jāsteidzas prom un Berhards teica, ka viņam nav nekas iebilstams. Vikija, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un es gribētu pateikties par paveikto darbu visiem, kas uh, tajā bija iesaistīti. Es tīpaši piekrītu jautājumām uh, par um, nodrošinātajiem depozītiem. Un jāraugās ir, uh, kā tiek uh, izmantot līdzekļi ne tikai, lai palīdzētu noguldītājiem, bet lai atrastu vispār risinājumu dažādās situācijās. Piemēram, ja līdzekļi tiek izmantoti, lai rekap kapitalizētu mm, attiecīgo banku, tad es domāju, ka šīs attiecības nav korektas. Gribētu pateikt paldies par to, ko teicāt saistībā ar to, ka ir jānodrošina, lai komitejas ierosinājumi varētu tikt eh, piemēroti eh, pēc ņemot vērā arī, protams, vietai uzraudzības iestāžu kontroli. Bet, kā es teicu, galvenokārt jānodrošina vienāds spēles noteikumi, tajā pat laikā atzīstot eh, to, ka dažādos reģionos ir savas īpatnības. Es esmu nedaudz nobežījusies par to, ka 11. panta pirmajā punktā paredzētais izņēmums, kas šķiet iet tālāk nekā tikai reģionālās eh, atšķirības eh, vai variācijas, eh, nav īsti pamatots. Protams, ir jārunā par ex ante un ex post finansējumu Tas ir jāraugās, lai noguldītāji var saņemt savu naudu atpakaļ pēc iespējas ātrāk, ja ar banku kaut kas notiek, bet mums ir jāraugās uz šo situāciju plašākā kontekstā, kas notiek banku reformas kontekstā, ja tīpaši ņemot uh, vērā uh, aktīvu uh, ierobežojums, aktīvu noteikumus, eh, lai bankām būtu pietiekami daudz aktīvu, lai viņas vispār varētu normāli darboties un nenonākt bankrotā, bankrota situācijā. Diskusijās par eh, bāzēles regulānu tur ir paredzēts šis novērošanas periods ne tikai um, Eiropas kontekstā, bet arī ņemot vērā globālās vadlīnijas attiecībā uz uh, pašu kapitālu aktīvu prasībām. Un tas ir saistīts, protams, arī ar diskusijām par to, kā šādas situācijas tiek eh, finansētas periodā pirms un periodā pēc eh, šī novērošanas perioda. Un jāatrod ir pareizais līdzsvars starp eh, preventīvo darbu un tajā pat laikā notrošinot eh, noguldītāju aizsardzību un raugoties, lai bankām ir pietiekami aktīvi daudz, lai viņi varētu realizēt savu pamatdarbību. Kas attiecās uz priekšfinansēšanas sistēmu, eh, varbūt nevienmēr tas eh, novedīs pie uh, Eh, teiksim, šīs pretcikliskās darbības, bet ir jāraugās, vai tiešām līdzekļi tiek uzglabāti kaut kādā atsevišķā nodalītā uh, fondā vai eh, tajā pat laikā, lai institūcijām būtu pieejami šie līdzekļi, kā es teicu, un tur es izmā, gribētu atbalstīt grozījumu par uh, lietotāju uh, ķīlu aktīviem. Es eh, pieņēmu, ka eh, varētu, protams, eh, iesaldēt arī cilvēku līdzekļus, piemēram, ja konta īpašnieks ir um, mīrs, bet ir jāraugās, ka, protams, tad nevar vienkārši banka izmantot šos līdzekļus un pārvietot pa dažādiem kontiem tālāk par izmaksāšanas termiņu, vai tās būtu 5 darba nedēļas vai viena nedēļa. Mm, protams, ir jāņem vērā, ka dažādās valstīs ir arī atšķirīgas uh, valsts uh, uh, svētku dienas, kad bankas nedarbojās. Un es saprotu, ka nevienmēr to var izpildīt. Svēns nāca klajā ar dažiem etiķu priekšlikumiem attiecībā uz zem riska organizācijām, bet uh, varbūt mēs varētu to iekļaut eh, tiešām šajos pielikumos, kas darbotos eh, katras valsts vai, teiksim, reģiona eh, kontekstā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Es gribētu aicināt pātrināt mūsu diskusijas, jo pretējā gadījumā mums nāksies vienkārši svītrot dažus punktus. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, tiešām var izteikties īsi. Manuprāt, būtiskākie punkti par komisijas priekšlikumu un par ziņojumu jau tika apspriest iepriekšējā sanāksmē. Arī es, protams, gribētu pateikties kolēģiem par grozījumiem. Es domāju, ka daudzus eh, grozījumus mēs varēsim apkopot kompromisos, eh, lai beigās nebūtu par visiem 215 grozījumiem jābalso. Bet jo īpaši mani priecē tas, ka šī ziņojuma pamatīdēja uh, eh, ir guvusi plašu atbalstu. Uh, Manuprāt, šī te paybox principa atvēršana no komisijas puses bija ļoti nepieciešama, lai šīs te banku sektora atšķirības dalība valstīs iekļaut šeit un ņemt vērā, un tāpēc ziņojuma projektā mēs centāmies šīs te nodrošinājumu, jeb garantijas sistēmas lielā mērā atstāt savā ziņā. Un Un eh, būtiskākie grozījumi komisijas priekšlikumā, mm, te tas tiek balstīts uz brīvprātības principiem, un manuprāt, tas ir vēlreiz jāuzsver, ka noguldījumu uh, aizsardzības sistēma, jeb garantijas schēma, to var izmantot, bet tas nav obligāti. Ir arī daži grozījumi, kas šo te priekšfinansējumu un pēcfinansējumu sistēmu uh, nedaudz grib grozīt, un eh, tomēr es domāju, ka plašākais vairākums kolēģi atbalsta šo pamatprincipu. Tāpēc, manuprāt, kompromisa sarunās mums nebūs vairs jādiskutē par principiāliem jautājumiem. Manuprāt, galvenokārt jārunā par eh, mērķapjoma apmēru, par izmaksas eh, termiņu un par pieejamiem līdzekļiem. Bet ir daži grozījumi, kas pārēdz, eh, ja prasa, piemēram, ilgāku izmaksu termiņu, mums ir jārod šeit pienācīgs risinājums. Tas pats attiecas uz mērķapjomu. Un arī runājot par iemaksu aprēķinu, manuprāt, mums vēl ir jādiskutē par šo spredu tālāku atvēršanu, bet mums vajadzētu arī atsaukties uz Juriju un Imko atzinumiem, uh, un runāt ne tikai par paaugstinājumu, bet uh, varbūt arī uh, zema riska uh, darbības modeļiem padomāt arī par atvērtību uz, uz leju, tātad samazinājumu. Kompromiss sarunās noteikti būs jādiskutē arī par jautājumu, kādus līdzekļus mēs akceptēsim iemaksās šajā fondā. Šeit mana drauga un kolēģa Žanpaul Gozēs grozījums ir ļoti labs. Uh, tas, manuprāt, varētu būt kompromiss spējīgs. Un tāpēc, kā teicu, esmu optimistisks par to, ka šīs pēdējās pieslīpēšanas darbības būs iespējams un gal galā varēsim panākt pieņemams kompromisus. Paldies! Thank you, Wolf. Paldies! Tālāk, Wolfs Klins. Jā, viss jau ir pateikts, bet visi vēl to nav pateikuši. Nu, tāpēc arī pārsīs komentāri no manas puses. Uh, Mēs jau ļoti labi saskaņojām visu ar referentu, un tāpēc eh, tiešām mūsu viedokļi ļoti tuvi. Man arī patīk šī te pieeja eh, šo paybox ieviest kā atsevišķu elementu, bet, manuprāt, ir labi arī tas, ka, mm, protams, mēs saprotam, ka ir jāaizsargā institūti, ka jāsaprot arī tas, ka uh, gribam uh, uzlikt pienākumu šo 100 tūkstošus atsevišķu vēl arī nodrošināt. Tas nevienmēr ir izraisījis sārajūsmu, bet es domāju, ka tas ir nepieciešams, lai būtu vienot spēles noteikumi. Mums ir skaidri jāpauž uh, note, tātad viedoklis par uh, līdzekļu iemaksām, un es arī domāju, ka šeit garantēts ieguldījums varētu uh, atļaut, ja tur ir pietiekama kvalitāte. Nākamais punkts. Es eh, esmu pilnīgi par eksante finansējumu. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu kaut kādu kombinēto metodi un ka tā būtu, kā būtu tā drīkstētu būt atšķirīga dalība valstīs, jo tas radītu sajukumu. Es domāju, ka jābūt eksanta finansējumam. Un ja mēs nevienosimies šeit, tad vienkārši ir jābalso bet man tas nešķiet problemātiski. Runājot par uh, izmaksu, te jau tika teikts, ka pragmātiska pieeja uh, piecu darbdienu laikā tādu minimālo summu izmaksāt 5000 vai cik uh, eiro, tas ir ļoti labs risinājums. Un svarīgi arī tas, ko teica arī Vikija Forda, mums jānodrošina, lai šo payboxu neizmantot ļaunprātīgi, tādējādi vājinot kapitāla uh, nodrošinājumu. Tas var būt tikai tāds īslaicīgs eh, palīgi instruments grūtību pārvarēšanai, bet ne ilgtermiņa instruments. Tas arī viss no mans puses. Uh, thank you. Paldies, saka priekšredatājs Jurgen, jūs arī gribējāt izteikties? Oh, okay, oh, sorry, yes, Sven. Nē, Sven, Sven. Nekas, nekas, saka Sven, tas nekas, ka jūs man nepamanījāt. Es arī no savas puses, eh, tā kā es praktiski piekrītu pilnībā visiem punktiem, ko teica referents, to visu neatkārtošu, bet es domāju, ka atšķirības arī nav ļoti lielas viedokļos. Vēl pāris lietas konkrētāk. Pirmkārt, kas notiek ar riska atšķirībām un dažādajām iemaksām šajos uh, uh, aizsardzības fondos. Standarta pieejā tas ir 11.1 pants, tur tiek piedāvāts vie, uh, standarta modelis un 11.3 tad uh, runā par to, ka var veidot atsevišķus nacionālus noteikumus, kas tomēr jāietver zināmā ietvarā, bet standarta pieeja apraksta uh, kāda ir šī te normāla atšķirība iemaksu aprēķina atšķirībās. Ja mēs salīdzinām to ar riska profiliem reālajā pasaulē, tad šī atšķirība ir pārāk neliela, kas tur tiek noteikti. Tiek atzīts, ka, uh, ka uh, ārkārtas gadījumos var nonākt pie 37%, bet tas neatbilst uh, tai atšķirībai, uh, kas uh, uh, ir starp uh, būvniecības krāju banku krājkasi stabilā tirgu un citu uzņēmumu, kas veic investīcijas, vienkārši lai atspoguļot šo te atšķirību. Bet tas ir netaisnīgi, jo tikai tad, ja uh, iemaksas būs proporcionāls riskam, tad tikai tas būs taisnīgi. Un tāpēc mums par šo jautājumu vēl ir jārunā. Un es piekrītu referentam, ka uh, tur būtu jārunā arī par formulu pielikumā. Un tur mums ir jāraugās, lai ar šo garantiju schēmu un noteikumiem mēs e, neradām situāciju, ka stabilākie uh, modeļi, darījuma modeļi tiek nepamatot sadārdzināti. Tā būtu tā mācība, kas jāgūst no finanšu krīzes. Un otra lieta, ko gribēju vēl pavisam īsi pieminēt, ir jautājums, cik līdzīgiem ir jābūt tiem kredītinstitūtiem, kas tiek vienas schēmas ietvaros apdrošināti vai nodrošināti. Mēs šeit paredzējām ierobežojumus. Šeit domāju 108. un 139. grozījumu, bet tas nozīmētu mazākajiem kredītinstitūtiem, kas veido tādas uh, vienotas struktūras, tas radītu grūtības, ja tiktu ievies šādi noteikumi. Un visbeidzot piekrītu tam, ka uh, tas nebūtu vērtīgi, tieši varbūt pat kaitīgi būtu šīs sistēmas finansēt uh, pēcfinansējuma veidā, jeb ekspost, jo tādējādi tiek vājināts tas fonds, kas varētu krīzes uh, situācijā palīdzēt, tāpēc to es nesaprotu. Es uh, ceru, ka arī turpmāk mums būs tikpat laba sadarbība starp ēnu referentiem, un esmu pārliecināts, ka varēsim panākt saprātīgu rezultātu. Un cerams, ka tas arī atrisinās tās problēmas, ka, kuras radītu komisijas priekšlikums tieši par preventīviem pasākumiem runājot, tie ir ļoti svarīgi, Uh, šādas sistēmas izveidē. Ja mēs varētu izlabot šīs kļūdas sadarbībā ar padomi un parūpēties par to, ka būtu vairāk šādu institūtu nodrošinājumu modeļu, manuprāt, tas būtu būtisks ieguvums finanšu tirkumu Eiropā. Paldies! Thank you. Now, Jurgen. Paldies, Jurgen. Tagad jums vārds. Jā. Jā, paldies. Es uh, varu tiešām īsi izteikties, jo būtībā jau viss tika pateicis. Uh, Uh, vispirms paldies par sadarbību ar referentu. Gribētu vēlreiz uzsvērt to, ko jau teica iepriekšējie runātāji, proti, ka abu uh, nodrošinājumu modeļu uh, noguldījumu garantijas schēmas un institūtu uh, nodrošinājumu uh, schēmas modeļu kombinācija ir ļoti labs risinājums, jo tas ir tāds saprātīgs uh, kombinēts variants. Eksante vai ekspost finansējums, mums tas ir pilnīgi skaidrs, eksante uh, mēs atbalstām, neiedziļināšos e, iemeslos, tas jau tika teikts, e, mērķa apjoms, kā tas ir paredzēts, to mēs arī atbalstām, un mūsuprāt, tas ir svarīgi. Un Svens, ko minēja par šīm te riska profiliem, tur es domāju, mēs esam tiešām lielā mērā gatavi atbalstīt Svena priekšlikumus. Kaut gan es domāju, ka e, tur ir jārod tiešām saprātīgs risinājums, bet uh, Eh, ja tas būtu iespējams arī uz pielikumiem un formulām, kas ir to visu pamatā, tad mēs to noteikti atbalstītu. Tas arī viss. Paldies! Right, uh, thank you very much. Um... Liels paldies, turpina priekšādātāji. Nu jā, līdz ar to ēnu referentu rauns ir noslēdzies. Tagad runātājs sākstājs pati Arlīna Antonīns un Nitrasa kungs. Pat izteikšos salīdzinoši īsi. Runāšu tikai par tām jomām, kas atšķīrās no iepriekš minētajām, runājot par vietējām pašvaldībām un to, vai tām būtu jādod tiesības uz kaut kādiem vairāk līdzekļu izmaksu. Nu, es gribētu šeit tā tad eh, nodalīt to, nu, tā gadījumā vai šajiem, šīm pašvaldībām ir, piemēram, profesionāls valsts, kas eh, līdzekļu pārziņas, jeb nē, kas var attiecīgi tad analizēt situāciju. Man Lielbritānijas pieredze nu, ir diezgan plaši šeit darbā ar vietējām pašvaldībām un dažas No tām ir, piemēram, tāds neliels draudzes padoms, kam es justu līdzi, bet jāsaka, lielajām rajonu pašpārvaldēm es domāju, ka es nejūtu līdzi. Viņiem tomēr vajadzētu vienā brīdī saprast, kā tad ir situācija, un viņiem vajadzētu atbilstīgi savus līdzekļus arī uzraudzīt. Viņi nedrīkst būt slinki. Es zinu, ka daži zaudā, zaudēja līdzekļus, piemēram, Islandes eh, bankās un tā bet, nu, ne, daudz citi, piemēram, vienkārši ignorē situāciju. Es nevaru šīs, domā, nedomāju, ka lielās pašvaldības mēs varam uh, kaut kā, nu, pielīdzināt individuāliem de, de, uh, noguldītājiem. Tālāk pēdējā mandāta ietvaros, kad runājam par noguldījumu garantiju schēmām, toreizējais referents ļoti skeptiski izteicās uh, par jebkādu veidu ekspostu variantiem, jeb pēcfinansējumu. Nu, teica, ka tādā gadījumā pie līdzekļiem nekā nedosim, bet viņš jāsaka, izteicās skeptiski arī par eksanta finansējumu, jeb pirmsfinansējumu, sakot, ka arī šādā gadījumā līdzekļus iegūt būtu neiespējami. Nu, ja izlasīsiet viņa runu plenārsēdē toreiz tā ir ļoti interesanta. Nu, es centu, vēlētos rast kaut kādu vidusceļu, sakot, ka varbūt iespējams skatīties uz kapitāla bāzi, vidējo kapitāla bāzi, e, jo mums būs ļoti augsta kapitalizēta banku sistēma, tad varbūt, e, ja ir šāds augsts līmenis, tad var vairāk no, pie, pie, ļaut nodarboties ar ekspostu finansējumu. Un ja ne, tad tomēr eksante, jo tad jau mainās arī šie riska faktori. Man ir uztrauc tas, kādu veidu mērķiem tad šie līdzekļi varētu tikt izmantoti. Man patīk, ka tie tiek izmantot, piemēram, lai turpinātu pakalpojumus sabiedrībai, jo, jo galvenais taču, lai iedzīvotājiem ir piekļuvi saviem līdzekļiem. Un tāpēc es priecājos par visām sistēmām, kas ļautu tālāk turpināt pārskaitījumus un tam līdzīgas satraukumu. Manī rada tas, ka pārāk daudz, ja vispār šos līdzekļus varētu izmantot eh, cita veida līdzekļiem, tātad ne tikai šai nepārtrauktības nodrošīšanai nu, lūk, piemēram, dažādu veidu maksājumu veikšanai citām bankām, citās valstīs, un es ko es uzskatu, tas būtu ļoti satraucoši no patērētāja viedokļa raugoties. Es esmu tā, kas sāka arī skatīties uz šo pielikumu ar izbrīnu pilnām acīm. Nonācu ne pirmoreiz pie secinājuma, ka tādas lietas kā ne, visi šie profili, indikātori, rādītāji un tā tālāk, tie visi ir sīkāk jāizpēta Man šķiet, ka te tāda konspirācija pret mums, jo pūkstens eh, čet no, četros no rīta, piemēram, šajā pielikumā nevarēja iekļūt. Sistēma bija slēgta. Nu, padomē viņi arī pie šiem jautājumiem strādā, bet es gribēju, nu, iziet ārpus tās struktūras šobrīd bez, bez skaidriem tehniskos tambros, jo man jāsaka, problēmas rada arī šis risku rādītājs. Nera, nu, respektīvi, ja kādam ir, piemēram, mazāks riska attiecība, tad varbūt savukārt citā jomā var rasties vēlme gūt lielāku peļņu. Un um, atsevišķām iestādēm varbūt tieši peļņas gošana galvenais mērķis, un tātad kompromiss, manuprāt, ir vajadzīgs, atstājot šos uh, riska rādītājus, bet izņemt varbūt šos peļņas rādītājus. Un tad mēs pēc tam to varētu atpakaļ ar deleģētajiem aktiem atkal iekļaut šai pielikumā. Nu, vismaz tas, tas, ko es centos ar saviem grozījumiem panākt, bet es nezinu. Uh, vai tas būtu tas optimālākais risinājums. Nu, varbūt jāsaka, ka atsevišķi peļņas aspekti, piemēram, būtu atkarīgi no biznesa modeļa, bet es vienkārši gribu šeit atzīmēt, ka man rada problēmas šie peļņas rādītāji, jo tas tiešām var kalpot kā tāds motivators eh, kaut kāda veida darbībai, kas mums neliekas pieņemama. Bet, nu, jā, man bija vēl citi komentāri, bet šeit es neturpināšu tos. Es vienkārši svarīgāko jau uzsvēru. Jā, jā, vēl ir arī citi grozījumi, ko es iesniedzu, bet, domāju, tie ir paši pa sev saprotami, tie skaidro paši sevi, un tad došu tālāk vārdu nākamajai runātājai. So first... Es eh, gribētu runāt par trim lietām, bet es pirms noteikti gribu apsveikt eh, referentu, kurš ir sagatavojis ļoti labu un skaidru ziņojumu. Es gribētu runāt par eh, valūtām, jo komisijas priekšlikums piektajā pāntā, kur ir teikts, ka izmaksas jāveic noguldītājiem tajā valūtā, kādas noguldījums veikts. Un, es eh, gribētu komiteju ļoti rūpīgi padomāt, vai mums nevajadzētu izmainīt eh, komisijas priekšlikumu, eh, jo es domāju, ka patērētājiem noteikti ir jādod iespēja izvēlēties, lai viņi nezaudētu mājas kursu rezultātā. Tālāk es atbalstu priekšsētājs un Fordas eh, kundu sagatavotos grozījumus attiecībā uz um, tā saucamajiem eh, probācijas laiku un eh, pagaidu periodu 12 mēnešu tā saucamai um, negatīvai, pārmērīgai negatīvai bilancei, bet uh, katrā ziņā noteikti arī šeit ir jāstāsta par pamatojumu, kā uh, Baltskungs norādīja. Mums ir jāskata grozījumi, kas nāk arī, piemēram, no IMCO 33. un 36. grozījuma 14. pāntā, jo man šķiet, ka kredīti institūciju apvienošanas rezultātu vai arī, ja tiek mainīta garantijas schēma, eh, tad noguldītājiem ir jābūt tiesībām izņemt eh, savus noguldījumus, eh, savus līdzekļus no bankas bez jebkādām soda sankcijām. Un es domāju, ka tas ir jāgarantē šajā noguldījuma garantijas schēmā. Paldies ar priekšsēdētāju. Tagad es nodošu vadības grožu salīnai. Un nāk Nākamais runātājs ir Antoni Lūdzu. Muchas gracias, yo también quisiera unirme para felicitar. Paldies! Es arī gribētu apsveikt referentu. Šķiet, viņš ir izdarījis milzīgu darbu depozītu noguldījumu garantijas schēmas eh, sakarā. Protams, mums ir jānodrošina stabilitāte ar šīm garantijas schēmām, Um, tas, protams, ir um, maksā pietiekam daudz līdzekļus dalībvalstīm, bet es domāju, ka dalībvalstis zaudē ļoti bieži arī tad, ja šī garantijas netiek nodrošināts un tā rezultātā cilvēki veic nokuldījums ārvalstēs. Un ja mums būs šīs garantijas schēmas, tad tas varētu novērst arī uh, cikliskos efektus tirgo. Un uh, es domāju, ka tas varbūt ir vislētākais veids, kā nodrošināt finanšu sistēmu stabilitāti. Tālāk par grozījumiem. Protams, mēs vēlamies uh, tiem palīdzēt referentam, lai panāktu kompromisu. Esmu iesniedzis vairākus tehniskus grozījumus, pasvītrojot, ka tā ir Eiropas mēroga sistēma. Tā nav klasiska um, noguldījuma garantijas schēma, tā ir Eiropas līmeņa noguldījumu garantijas schēma. Uh, un tas attiecās uz visām eh, kredīti institūcijām, kas pieņem depozītu noguldījumus, un tas noteikti e, atbilst arī tam kopējam regulējošam ietvarām, ko veidojam Eiropas Savienībā. No 2013. gada sākot ir iecerēta padziļināta uh, reforma un tiks veidoti Eiropas eh, līmeņa garantiju fonda, ne tikai nacionālie fondi, lai garantētu šos riskus. Bet šis jautājums, protams, līdz galam vēl nav atrisināts. Tomēr ziņojums ir būtisks pozitīvs solis uz priekšu. Niklas Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos eh, aprobežoties tikai tiem komentāriem, kur vēl netika pausti. Es gribētu pievienoties eh, tiem, kas veltīja eh, pozitīvas uzslavas ziņojuma autoram. Par problēmām, kas šeit tiek apspriestas, Es nezinu, vai 5 vai 7 dienas tiešām ir realistisks termiņš noguldījuma izmaksāšanai, jo ļoti bieži 3 dienas ir vajadzīgas, lai pārskaitījums nonāk no vienas valsts bankas citas valsts bankā. Es domāju, ka praktiski tas varētu būt eh, visai sarežģīti realizējams. Tomēr mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, kad kāds vienpersoniski izlēma, Eh, cik ilgi notiks šī pārēja, eh, negarantējot eh, izmaksas noguldītājiem. Tātad tas ir jānosaka, tajā pat laikā pieļaujot zinām elastību. Referents ierosina uh, fiksētas summas izmaksu vēl pirms tiek veikta rūpīga pārbauda. Jāsaka, tas ir saistīts ar uh, šo savstarpējo uzticību starp dažādu valstu banku sistēmām, bet mums ir jāveido šī savstarpējā uzticība. Ierosinātajā dokumentā ir risinājums, kad vienai institūcijai ir jāmaksā citai valstī, ja kāda banka vai institūcija bankrotē. Es tiecos apšaubīt šādu risinājumu praktiski iespējamību, jo tas nozīmē, ka būs jāveic iepriekšējais garantijas maksājums, bet es domāju, ka šādai sistēmai būtu jābalstās pirmkārt jau uz savstarpējo uzticību. Vēl viens jautājums, kas nav regulēts bāzēlas dokumentā, ir jautājums par to, ka šīm uzraudzības institūcijām nevajadzētu konkurēt vienai ar otru. Varbūt mums vajadzētu ieviest mehānismu, kad tiek garantija institūcija informēta jau iepriekš, lai nebūtu tā, ka banka vienkārši izvairās no kompensāciju maksāšanas. Varbūt mēs varētu noteikt, ka ir sešu mēnešu laika periods jāpavada pie vienas garantiju institūcijas vai schēmas, kamēr var izvēlēties pāriet uz citu garantiju schēmu. Tālāk bija vairāk priekšlikumi, kā mainīt, teiksim, šo garantijas summu, izmantojot eh, dažādas valūtas. Nu, nu, šķiet, ka šeit eh, arī ierosinātais 5 mēnešu periods ir pārāk, 5 gadu periods ir pārāk garš, bet pe, jebkurš periods, kas ir īsāks par 5 gadiem, ir apsveicams. Paldies! Labi, došu vārdu referentam. Ņemot vērā to, ka mēs esam iekavējuši, mums vēl ir daudz darāmā, un ņemot vērā to, ka grozījumi ir ļoti, ļoti daudz, tad varbūt jūs varētu censties īsi rezumēt Un tad pāriem pie nākamā. Jā, par uh, pirmajiem 150 grozījumiem nekas nav sakāms, jo tie manējie tie ir lieliski, un par pārējiem arī jau izteicos. Daudzos, es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa, lai rastu kopīgu risinājumu. Un šodienas diskusijas tikai atspoguļo jau to, ko es teicu sākumā, un negribētu to atkārtot. Bet pievērsīšos trim punktiem. Uh, kurus iepriekš nepieminēja, kas parādījās diskusijās. Pirmkārt, Nitras kungs pieminēja jautājumu, vai seši mēneši e, ir, ir iepriekš jāpiesaka, ja grib mainīt e, nogodījumu garantijas schēmu. Par to mēs varētu diskutēt vēl. Man interesē šīs diskusijas un e, runājot par plānošanas drošību šajās schēmās. Uh, un lai nodrošinātu to, ka pirms īspirms sagrukuma vēl tiek nomainīta garantija schēma. Priekšsēdātais kundze minēja jautājumu par valūtu, kurā tad saņem kompensāciju klients. Šeit uh, ir ierobežojums uz eiro vai dalību valsts uh, uh valūtu, jo šis izmaksas termiņš ir ļoti īs - piecas dienas. Man tika teikts no nozars puses, ka ja ir ierobežojums uh, uz šīm divām valūtām, tad tas būtu pat eh, reāli panākams. Bet kaut kādās trešo valstu valūtās, ja jāizsniedz kompensācijas, tad uh, tur nevar laicīgi panākt labu rezultātu. Un trešais punkts, par to mums arī vēl būs jādiskutē, ir jautājums par nacionālo garantiju schēmu, izveidi, paplašināšanu, veidojot Eiropas tīklu. Uh, ko mēs kādreiz kā parlaments prasījām. Jautājums ir tikai, cik tālu iesim vai nonāksim pie tāda Eiropas fonda, vai tomēr, kā to teica Sančes Presēdo kungs, tā vai arī tomēr mēs paliksim pie nacionālām schēmām, kuras uh, savā starpā uh, būs, zināmā mērā, koordinētas, bet uh, eh, netālāk. Es domāju, ka par to vēl būs jādiskutē turpmākajā laikā, bet visādi citādi paldies kolēģiem par ieguldījumu un par sniegto atbalstu. Paldies! Okay, thank you. Paldies, saka priekšādātā. Tad balsosim 9. maijā un plenāra sēdē jūlijā. Līdz ar to ātri pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas ir apdrošināšanas garantijas schēmas. Ziņojums sagatavots 77 grozījumi, referents Skinner kungs, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām, protams, labprāt izteiktos īsi, bet tomēr, ko teikt, man ir gribu pateikties visiem. Nu, tieši tā kāds vienmēr tiek teikts par to, ka sagatavojot grozījums, ir tīpaši paldies ēnu referendiem. Diemžēl Karas kungs nevarēja būt ar mums, bet es nezinu, vai Žans Pols runās viņu vietā vai ne. Un, protams, arī citiem paldies. Nu, tās labās ziņas ir tādas, ka mm, aprunājoties ar ēnu referentēm un viņu pārstāvjiem, konstatējam, ka pastāv iespēja, ka mēs varētu nonākt pie kompromisiem diezgan ātri vismaz pie septiņiem no kritiskajiem jautājumiem. Un, ja tas vēl nav ticis teiks, tad jāsaka, ļoti daudzi ir arī no neatkarīgi iesniegtiem grozījumiem ir nākuši kā tāds labs padoms. Līdz ar to man liekas, ka mēs varētu rast vienprātību visu starpā, un es domāju, ka mēs nonāksim pie ļoti pieklājīga pašiniciatīvas ziņojuma kas ļaus mums apspriest tālāk un strīdēties ar komisiju par balto grāmatu un tam līdzīgi. Šis ir pašinicitīvas ziņams, bet parlaments līdz ar to savu nostāju parāda nenoliedzam, un tāpēc ir skaidrs, ka komisija nāksies mūs uzklausīt. Teikšu tā par tiem svarīgākiem jautājumiem, un tāda te ir, protams, pirmām kārtām eksante nu, pret ekspostu. Tātad pirmsfinansējums, pēcfinansējums, tieši nu pat jau dzirdējām diskusijas, kā tiek definēta šī konkrētā persona, šis labumu guvējs. Arī šeit mums ir dažādas idejas un varēsim nonākt pie aptvērums, vai tas attiec tikai uz dzīves vai arī nedzīvības apdrošināšanu. Tās ir tomēr divas šī biznesa atsevišķas daļas, par to ir ļoti daudz grozījumi. Un ko darīt eh, gadījumā, kad uh, rodas panika? Uh, nu, iesākumā teikt, ja, nu, apdrošināšanas kompānijām kā bankām bišķi biš atšķirīgi citādi nekā banki, viņi tās nevar bankrotēt, tās vienkārši var kļūt maksāt nespējīgs un parāds saglabāsies, un ilgā, bet uz ilgāku per, laika periodu. Nu, interesantā veidā, tajā brīdī, kad apdrošināšanas kompānijas gadījumā iestājas panika, tad administratīvās uh, izmaksas automātiski samazinās un pieaug portfeļa ienesīgums momentāli, jo apdrošināšana, kā jau teicu, apdrošināšanas uzņēmums nebankrotē, cilvēki tomēr saņem maksājumus, un tas ir eh, tas iemesls, eh, nu, kāpēc gan šim eh, varbūt apdrošināšanas sabiedrībām ir izdevies no, no tā, ka tās ir ievilktas līdz šai finanšu banku krīzē. Tā tas nav noticis līdz šim. Uh, Tāpat laikā, protams, ir, ir arī milzīgas atšķirības starp eh, dažādiem šiem apdrošināšanas veidiem, un tāpēc eh, nedrīkstam visus eh, mērīt ar vienu olekti. Turklāt, es domāju, šī mītnes zemes jautājums, tas arī ir svarīgs jautājums. Tad, kad strādājam pie maksātspējas divi, tad mēs runājām par šīm milzīgām apdrošināšanas garantijas schēmām. Mēs savu pieju uh, vērsām uz to, lai būtu pietiekami kapitāli un vēl pat mazliet vairāk beigu beigās. Un mēs turklāt uzstājām, ka arī kolēģiem jādara savs darbs tajā brīdī, kad notiek pārobežu darbība. Un šajā ziņā, un tāpēc es tiešām ceru, ka šis mītnes zemes jautājums, eh, kur tiks, protams, ņems vērā arī mītnes valsts uzraudzītāja institūcija loma, šis princips tā tad novadīs pie tā, ka Mēs varēsim dot arī padomus šiem mītnes zemes uzraudzītājiem par to, kādas ir saistības, kādas ir aktīvi visai grupai un tam līdzīgi, un tas ir ļoti svarīgi. Svarīgi saprast visas apdrošinātā uzņēmuma grupas, visu koncerna darbību un kopējo schēmu. Te runājam par patērētāju aizsardzību, protams, un līdz ar to Mums pilnībā jāpārliecinās, ka patērētājiem galu galā tiešām ir e, uz skaidrs, balt, melns uz balta rakstīts, ka lūk, tas ir e, līgums, kontrakts, juridiski saistošs līgums, apdrošināšanas līgums. Un arī šeit atšķirība ar citu finan, citiem finanšu sektora fragmentiem ir ļoti liela. Arī šeit ir vajadzīgs šis kontrakts un līdz ar to tālāk īstenojams un piemērojams. Nu, lai tādos gadījumos, kā piemēram Equitable Life gadījumā, uh, kur Eiropas parlaments gal galā, Eiropas kopienties pieņem lēmumu par labu visiem šiem eh, sūdzību iesniedzējiem, mēs redzējām Lielbritānijā, piemēram, ka bija likumdošanas eh, process, tiesas process, kā rezultātā pie lietas ķērās ombuds, kas piešķīra eh, lēmumu, kas bija par labu visiem tiem, kas sūdzējās, sakot, ka jā, viņiem ir nepareizi pārdotas polises un valdība beig beigās bija tā, kas bija atbildīga par uzraudzību, un viņai vajadzēja iejaukties un šīs sūdzības apmaksāt. Tātad tā jābūt ar tādai visaptvarošai pakotnē, mēs nevaram runāt tikai par atsevišķiem elementiem augstu vērtēju arī to, ka nozara pati ir ļoti um, iesaistīta visā šajā jautājumā, bet arī, protams, patērētāji. Un šeit ir jānodrošina atbilstīgais līdzsvars. Nevaram tikai uh, automātiski reaģēt tāpat kā visās citās jomās, jo tas nebūtu varbūt nenovedīs pie tiem labākajiem rezultātiem tiem cilvēkiem, kam, ko šis jautājums skar visvairāk, respektīvi patērētājiem. Man ir vairāk ierosinājumi tiem, kas ir ierosinājuši, piemēram, grozījumus dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas jomās. Jā, ņemšu tos vērā, bet gribu arī teikt tā, ka patērētāji gal galā, kas nodarbojas ar nedzīvības apdrošināšanas polišu izņemšanu, nu, vienalga, vai mēs runājam šeit par auto negadījumiem, bet te jau runājam arī par māju apdrošināšanu, dzīvokļu apdrošināšanu, tam līdzīgi, un tā rezultātā, es domāju, tas ir gan svarīgi. Mēs piekritīsim, ka mums kā patērētājiem vajadzētu tomēr eh, vēlēties, lai arī šāda veida Um, policija tiek iekļauts aptvērumā, nu varbūt nelīgi proporcionāli mazākā apmērā. Es saprotu, jā, ka e, iesniegtie grozījumi nu, runā par šo proporcionalitātes principu, bet mēs nedrīkstētu pilnībā to izslēgt nedzīvības apdrošināšanu no šī kopēja aptvēruma. Priekšādātāji, nu ar to es arī beigšu, bet esam atsaukšos vienkārši uz uh, citu reakcijām. Jā, tad ierosinu dot vārdu ēnu referentiem. Uh, vai vismaz Andru referentu aizstājiem, un pēc tam turpināsim ar runātāju sarakstu, um, dodot vārdu citiem debatē, deputātiem, kas vēlas iestāties debatēs. Vispirms Tautas partijas vārdā Žans Posgozes. Paldies priekšsādātāji! Otomārs Karas lūdzu sevi atvainot, viņš nevarēja būt klāt, bet viņš man uzticēja šo uzdevumu, grūto uzdevumu, izklāstīt jums viņa nostāju. Mm, viņš, protams, arī saka paldies referentam par eh, paveikto darbu. Viņš augstu vērtē diferenciāciju apdrošināšanas modeļos, kas tiek ierosināta. Un, eh, un arī attiecībā uz kompensāciju izmaksu šajā gadījumā. Šajā tekstā minētais ļauj uh, definēt atsevišķus detalizētus punktus, kas līdz šim, jāsaka, e, maksātspēja divi ietvaros bijuši neskaidri. Otārumām karasam svarīgs ir nodrošināt arī šo starpnieku iesrādes garantiju sistēmu, un attiecīgi nākt klajā ar nostāju attiecībā uz komisijas balto grāmatu tā lai nepapa, šorīt, ne, šorīt, šobrīd vēl nepaplašinot piema, e, aptvērumu. Runājot par kompensāciju izmaksu jāņem vērā arī dažādi vai tehniski elementi, kas raksturīgi tieši apdrošināšanas sektoram, respektīvi e, kaitējumu novērtējums, e, novērtējums parasti ir sarežģīts, daudz sarežģītāks nekā banku gadījumos, un līdz ar to var rasties nepaciešamība, ja, piemēram, iesaistīt dažādi veidi ekspertus. Un līdz ar to aizkavēšanās ar atlīdzību izmaksu var būt lielāka. Un ne, šis laiks nedrīkst būt ļoti īs un ļoti striks. Karas eh, kungs uzskat, ka joprojām jāspriež vēl par uh, privātu personām, kas, uh, kas, piemēram, strādā šajās uh, apdrošināšanas kompānijās kā direktori, administratori un tam līdzīgi. Un uh, jābūt arī diferenciācijai starp dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas polisēm. Uh, Un e, tāpat, protams, arī ir ļoti dažādi dzīvības, nedzīvības apdrošināšanas modeļi, polises, un jāņem vērā dažādie riski, kas e, attiecīgi atšķiras šajos modeļos. Tīri personīgi var teikt, ka garantiju fondiem pilnīgi noteikti jā, jā, jābūt iesaistītiem kā pēdējai iespējai. Un nedzīvības apdrošināšanas gadījumā, un tas iespējams vēlāk, vispirms ir jāsāk E, protams, arī ar pārobežu apdrošināšanas gadījumu izvērtošanu. Nu, tādu lūk tie novērojumi, ko es gribēju izteikt Otomāra Karas vārdā, un šo pēdējo novērojumu pats savā vārdā. Paldies! Thank you. I have Mr. Schmidt. Šmita kungs lūdzu atgrupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es augsti cienu Pīteru un viņa darbu un domāju, viņš zina, ko dara. Uh, bet varbūt mēs varētu tomēr arī nedaudz padiskutēt, uz to visu neraugoties. Protams, viss reducējas uz patērētāju aizsardzības principu, bet, kā to teica Pīters un arī citi, te iet runa par Eiropā esošām dažādām sistēmām un sistēmām ne visās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir vispār šāds garantija eh, sistēmas. Šķiet tikai 20 no 27 tās ir un tās pašas, kas ir atšķirs. To vajadzētu paturēt prātā. Jūs teicāt, ka nozara arī ir ieinteresēta tajā, jā, es guvu tam apstiprinājumu, sazinoties ar viņiem arī savā zemē. Protams, ir arī šaubas, ir jautājumi par to, vai mēs neejam pārāk tālu Es personiski esmu par normu harmonizēšanu visā Eiropā šajā ziņā, tomēr vajadzētu rūpīgi padomāt arī par izskanējušajiem jautājumiem. Vajadzētu atcerēties, kas notika eh, maksātspējas eh, divi sakarā, solvencija divi sakarā. Tā ir eh, savādāka sistēma, kas arī, protams, ir vērst uz patērētāju aizsardzību. Un kā jau jūs eh, teicāt, šī panika, eh, tas nav tas eh, gluži tas pats, ko mēs varam vērot banku sektorā. Mums ir jāskatās, lai sistēma nestu labumu ne tikai patērētājiem, bet arī pašai nozarei. Un es jau šajā komitejā vairāk kārtīgi esmu teicis, Daži to ir kritizējuši, bet es uzskatu, ka mums nevajag radīt regulējumu un dažādas sistēmas, kas kavē uh, tirgus normālu funkcionēšanu Eiropā, un nevajadzētu aizvest arī par izmaksām. Jo galu beigās šīs izmaksas nāksies sekt pašiem patērētājiem, jo nav tādas lietas kā bezmaksas siers Ja tas tāds ir, tad tas ir lamatās. Un varbūt jūs zinat, ka man ir arī daži grozījumi attiecībā uz direktīvas piemērošanas jomu. Var teikt, ka dzīvības apdrošināšana tas pats, kas mājas apdrošināšana, bet nē, es patiesībā nedomāju tā, tādas lietas. Bet ja uzņēmums bankrotē, ja apdrošinātājs bankrotē, un patiesībā ļoti nedaudz apdrošinātāji ir bankrotējuši, tad jūs varat, protams, iet pie cita apdrošinātāja un izdarīt to vienas dienas laikā, bet kā Klīnskungs teica, ja jūsu māja nodeg tad, kad jūsu apdrošinātājs bankrotē, nu tad gan ir problēma. Automašīna apdrošināšanā varētu būt arī līdzīgas situācijas. Nu, es gribētu, lai vismaz man pas, sniegtu kādu labu pamatojumu, kādēļ mums vajadzētu arī šādu skatījumus iekļaut. Nu, varbūt labāks nekā tos, ko es pieminēju. Finansēšanas princips. Par to mēs runājām arī, kad runājām par investoru kompensācijas schēmām. un tās noteikti šajā gadījumā ir diskusijas par eksānte un ekspostu maksājumiem. Mums ir jāatrod labākā sistēma, bet finansējums ir jebkurā gadījumā ir nepieciešams, un šiem finansēšanas principiem ir jābūt uh, tādiem izturīgiem, stingriem. Bet nevajadzētu aizmirst, ka ļoti bieži uh, Šāds scenārijs varētu būt dārgs. Bet, nu, kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi arī tas, ko saka komisija atbildot uz izvirzītajiem nozars jautājumiem. Un es domāju, ka ļoti daudz jautājumu, kas Eiropā ir izskanējuši par šiem priekšlikumiem, ir pamatoti. Nu, tas arī būtu pagaidām viss no manas puses. Es esmu iesniedzis grozījumus, un jūs esat ļoti laipni atbildējuši uz priekšējiem jautājumiem, arī divpusējās diskusijās. Bet es domāju, ka mēs noteikti turpināsim šīs diskusijas, iesaistot arī citus ēnu referentus. Un es domāju, ka nebūs problēmu panākt vienprātību attiecībā uz šo ziņojumu. Piglton kungs lūdzu zaļo grupas vārdā. Paldies! Es gribēju runāt tikai par dažiem jautājumiem. Ja apdrošinātājs bankrotē, tad man šķiet nav īpaši loģiski, ja mēs izveidojam kompensācijas schēmu, ka tad eh, zaudē, šie zaudējumi ir jāsadz patērētājiem. Es saprotu morālā kaitējuma argumentu, bet ja jūs slēdzat līgumu ar apdrošinātāju, tad jums nav nekādas iespējas novērtēt, vai viņš 20 gadu laikā bankrotēs vai nē. Tas nav iespējams. Tādēļ būtu vienkārši negodīgi patērētājām likt sekt daļu no tiešajām izmaksām. Es saprotu, ka, protams, gala beigās tas būs patērētais, kas par visu maksā, bet man šķiet, ka mums vajadzētu taisnīgi sadalīt atbildību un neuzlikt papildus nodevu tām, kurš ir bijis neveiksmīgas apdrošināšanas kompānijas klients. Tas nebūtu taisnīgs izmaksu sadalījums. Es esmu skeptisks attiecībā uz uh, jūsu pīteru grozījumiem. Tālāk šis ekspostu un eksāntu finansēšanas mehānismus. Paldies Olafam par atklātību šī jautājumā, un mēs ar Pīteru Dubsi esam arī par to runājuši. Man šķiet, ka ir ļoti spēcīgi argumenti, kādēļ mēs izvēlamies spēcīgu eksānta elementu depozītu garantijas schēmā bankām, kādēļ mēs to paši esam izdarījuši jūsu ziņojumā par investoru kompensācijas schēmām, un man šķiet, ka argumenti ir vieni un tie paši. Protams, mums ir jāregulē un jāuzrauga apdrošinātāji par to arī iet runa maksāt spējas divi uh, regulā, bet. Ja mēs runājam ar uzraucītājiem, tad viņi saka, ka viņu rīcībā nav pietiekami daudz resursu, lai izvērtētu sarežģītos apdrošinātāju kompāniju riska modeļus. Bet es esmu skeptiski noskaņots, jo, ja mēs paraugāmies uz to, kādas ir uh, ekspertu prasmes apdrošinātājiem un kādas ir uzraudzības institūcijā, tad tas ir atkal vecais stāsts. Mēs runājam ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Un tad ir jāsaka uzraudzība un regulējums nekad nebūs tik labs, lai izvairītos no šādiem gadījumiem. Ja šādi gadījumi turpinās, tad jautājums ir, kas ir godīgāk - eksante vai ekspostmaksājums. Un man šķiet, tas ir skaidrs, ja mēs realizējam eksante pieeju, tad piemēram, apdrošinātājs, kurš pēc tam bankrotē, būs jau pirms tam devis savu iemaksu, savu ieguldījumu. Un, nu, piemēram, var izveidoties situācijas arī, kas ir neparedzams. Pieņemsim, ka lielās uh, eiro ekonomikas nonāk problēmās ar valsts obligācijām, tad tas uzreiz atsauksies arī uz apdrošinātājiem, pat ja viņi tiek labi vadīti un pārvaldīti. Un ja apdrošinātājs uh, bankrotēs, tad ekspost uh, eh, finansējums patiesībā būs prociklisks finansēšanas mehānisms. Un ja notiks simetriski šoki ekonomikā, tad uh, es domāju, tas kalpo par uh, pamatojumu tam, kādēļ mums ir nepieciešama ex ante finansēta schēma. Es tiešām domāju, ka arī apdrošināšanas gadījumā mēs varētu piemērot tieši šādu pašu risinājumu. Tālāk par šo iekšējās uzraudzības sistēmu dalību valstī. Ja mēs gribam, lai būtu vairāki šie transnacionālie līgumi, lai patērētājs varētu izvēlēties, tad mums ir jānosaka vienoti standarti visā Eiropā. Ja mēs sākam izmantot subsidiaritātes argumentus, kas arī ļoti spēcīgi izpaužās Pīter jūsu ziņojumā, tad es saprotu, ka kopīgu standartu būs maz, bet tajā pat laikā tas nozīmē, ka mēs nevarēsim izmantot šo visvalsts principu. Un tad ir viens variants, vai nu mums ir um, regulējums, kas tiek uzraudzīts un īstenos dalībvalstu līmenī, vai arī mums ir stingri standarti, kas uh, tiek noteikti visā Eiropas mērogā un līmenī. Pieļaujot iespēju, ka dalību valstīs ir arī stingrāk vai augstāki standarti, bet ir kaut kāds kopsaucējs. <coughs> Pēdējā piezīme. Tas ir vairāk retorisks dabas jautājums. No vienas puses apdrošinātāji nav tādi paši kā bankas, bet krīzes situācijā viņi pieļauj tās pašas kļūdas, jo ļoti daudzi apdrošinātāji klienti saņems zemākas pensijas, jo apdrošinātāji ir investējuši tādos finanšu produktos, kuri nenesa cerēto peļņu. Līdz ar to tika nepareizi analizēti riska profili. Tajā pat laikā bija apdrošinātāji, kas uh, guva labumu un peļņu no mūsu banku glābšanas pasākumiem. Tātad es domāju, nav pamatot teikt, ka apdrošinātāji necieš no krīzes, kā arī, ka uz viņiem neatsaucās pieļautās kļūdas šajā sektorā. Es domāju, ka Pīter mums izdosies atrast kaut ko, kas ir eh, taisnīgs un godīgs attiecībā uz uh, apdrošinātājiem. Paldies! Lulīngas kundze! Oui, madame la présidente, euh, moi je... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu atgriezties uh, īsi pie tiem grozījumiem, ko es iesniedzu. Dažus uh, iesniedzu kopā ar Kāras kungu, kas ir mūsu ēnu referents. Bet, kā jau Gozais kungs viņu vietā teica, uh, tad uh, šie priekšlikumi jau tika izklāstīti, un es pie tiem neatgriezīšos bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi ierobežot uh, fizisko personu noguldījumu garantijas schēmas piemērošanas aptvērumu, jo uh, tur lietas ir ļoti sarežģītas. Es piedāvāju arī griestus uh, kompensācijām, uh, zaudējumiem. Es zinu, ka šo ideju visi neatbalsta, bet es tiešām domāju, ka ir jāņem vērā uh, uh, dzīves apdrošināšana, dzīves apdrošināšana kā jebkurš cits finanšu ieguldījums. Un uh, tā tas ir daudzās dalību valstīs, un uh, tāpēc, manuprāt, šādi te griesti, piemēram, 10 tūkstoši eiro apmērā, man šķiet tikai saprātīgi. Uh, Neparedzēt griestus nozīmētu uh, ielaisties sistēmiskā riskā finanšu sektoram, un tāpēc arī es gribētu aicināt referentu ņemt vērā manu komentāru, kas ir tiešām būtisks. Paldies! Klince kungs lūdzu. Paldies! Tikai pavisam īsi. Uh, Vispirms es domāju, ka viss šis te ziņojums aizpilda būtisku trūkumu. Ola tikko runāja, ka mums ir 20 režīma Eiropā. Es skaitīju, man sanāca 12, ieskaitot arī EBR telpu. Tas ir par maz, protams, un ja mēs ķeramies pie šīm lietām, tad mums ir jāizvēlas tāda harmonizēta pieeja Tāpēc es eh, nepiekrītu, kā Pīters teica, ka mums šo te eksante finansējumu vajadzētu paredzēt kā eh, papildus iespēju. Manuprāt, mums vajadzētu izvēlēties vienu iespēju, es dot priekšrotu eksante. Man nav tik pozitīvs noskaņojums pret apdrošinātājiem, kā manam liberāļu kolēģim Ole Šmitam. Uh, man ir attiecīga pieredze, man uh, ielauzās dzīvoklī šeit Briselē un par laimi, tā kā man nebija uh, skaidra nauda un uh, nebija arī rotas lietas, tad nekas nebija paņemts, pat vīnpudeles nebija paņemts, man tikai bija sadragāts uh, ieejas durvis. Uh, tātad man bija vienkārši jāiz, uh, jānomaina durvis, un rēķins nebija liels, un tik un tā apdrošinātāji uh, uzskatīja, ka viņiem pat uh, puse man nav jāatmaksā, kā fiksētā summa, tas tika teikts. Nē, nē, nē, tas ir saistīts ar to visu. Apdrošināšanas jomā uh, ietaupīšana ir ļoti tāda tradicionāla. Mums šeit nevajadzētu īpaši tā, uh, uh kā jēlas olas uh, skatīt uh, apdrošinātājus. Uh, Ir jāaizsargā patērētāji. Tas, ka apdrošinātāji tik ātri nebankrotē, tur Pīteram ir taisnība, jo Manhaimas eh, dzīvības apdrošināšanas kompānija, eh, viņu, protams, eh, izglāba, neviens neko tur nezaudēja, bet Equitable Life kontekstā man jāsaka, Pīter, ka jūsu valdība pieņēma principāls lēmums, bet klienti īrijā un Vācijā joprojām savu naudu nav saņēmuši. Tātad kopsavilkumā gribētu teikt, mēģināsim šeit rast pēc iespējas harmoniskākas struktūras visai Eiropai un nevis šīs te dažādās iespējas, katrs var darīt kā grib katrā valstī un tā tālāk, tādējādi mēs nepanāksim vienotus spēles noteikumus. Un nodalīt uh, uh dzīvības apdrošināšanu no uh, no lietu apdrošināšanas, tas ir cits, cita diskusija. Runājot par host un home supervisoru piekrītu, kolēģijas piekrītu, bet Equitable Life gadījums parādīja, ka tas nedarbojas. Problēma, ka uzraugs apvienotajā karalistē un uh, uzraugs Vācijā nesadarbojās. Mēs nedrīkstētu pieņemt, ka tas tagad automātiski ir atrisinās. Tam ir vajadzīgs laiks un tāpēc jābūt piesacīgiem. Paldies! Tagad došu atkal vārdu mūsu referentam, lai viņš var izteikt dažus komentārus. Thank you. Um, thank you those... Paldies visiem! Komentāri daži bija ļoti liederīgi, dažus es jau biju paredzējis. Un debats pilnīgi noteikti būs, bet es domāju, jā, nu, varēja just, ka tā iespēja, ka mēs nonāksim pie vienošanās, ir pavisam reāli. Nu, protams, ne tūlītēji, nē, nē, nē, bet es domāju, laika gaitā mēs tomēr spēsim viens otram panākt pretim. Šis ir pašanacitīvs ziņojums, jā, bet tāpat laikā tas ir arī tāds paziņojums no mūsu puses, kā mēs redzam šo situāciju, kā šos argumentus tālāk risināt un ko tad vēlamies, lai komisija dara, ko lai tā izstrādā attiecībā uz visu Eiropas Savienību. Tā ir mūsu iespēja paust savu nostāju, un tāpēc mums šai pieejā jābūt ļoti skaidriem, gaišiem, striktiem Pirmām kārtām atsaucu, rēģiešu uz Žana Pola teikto, nu vēl to vislabāko automāram. Uh, Eh, šķiet, ka viņš droši vien ļoti, eh, viņa telefons droši vien pilnīgi nokaitāts, viņš droši vien to vien dara, kā runā pa telefonu, lai kur viņš arī šobrīd nerodas, un viņa uzdotie jautājumi bija ļoti būtiski. Jā, arī par šīm automašīnām pilnīgi piekrītu, eh, automašīna apdrošināšana, dzīves apdrošināšana un tā tālāk, un tā tālāk ir visi šīs apdrošināšanas veidi, lai kur mēs Eiropas Savienībā nebūtu, vienmēr ir cilvēku pārvietošanās, Un eh, tam ir ļoti svarīga loma un apdrošināšai svarīga loma, lai varētu nodrošināt viņu dzīves kvalitāti. Un tāpēc mums ir nepieciešams garantēt šos viņa noslēgtos kontraktus ar apdrošināšanas uh, sabiedrībām, kam ir jātop izpildītiem, un te ir atšķirība ar bankām. Jā, uh, eh, Žanpola, tātad paldies jums par to. Olī, atšķirības starp dzīvības un nedzīvības apdrošināšana ir tāda, ka ir kaut kāda, ir jābūt kaut kādam konkrētam ieslam, kāpēc vienu izslēgt vai ne, ne, iekļaut vai neiekļaut aptvērumā. Es domāju, ka būtu kļūdaini izslēgt nedzīvības apdrošināšanu no te aptvērumu. Nu, mums vajadzēs par to parunāt. Nu, mēģināsim varbūt meklēt veidu, kādā nodrošināt šo atšķirīgo attieksmi pret abiem. Jā, ir arī dažādi riska noteikšanas eh, modeļu, metodas. Mums vienkārši jābūt arī inteliģentiem, saprātīgiem un nevis vienkārši jāizslēdz šie kontrakti, bet jārūt kaut kāds kompromiss, kaut kāda cita veida proporcionāls risinājums. Un es nebūšu nu, pārāk priecīgs un nebūšu laipns, laipni nepiekritīšu eh, šo kontraktu izslēgšanai no aptvērumu. Tas man nebūtu nepatiks. Nu jā, tirgus eh, šķēr, šķēršļu tirgumu, nē, protams, ka nē, mēs jau nevēlamies nevienu kavēt iegādāties apdrošināšanas polises, jo, jo viņi vairāk ieguldīs līdzekļus apdrošināšanā, jo labāks būs arī viss pārējais sabiedrības līmenis. Nu, lūk, piemēram, nodegs māja, ja jums nebūs bijis apdrošināta tāpēc, ka jūs to nevarējāt atļauties, nu tad uh, bēdu leja. Un tas ir sistēmisks risks, jo turklāt, turklāt tā māja var tālāk aizvilkt blakus māju un vēl tālāk un to joprojām patērētāji, protams, beig beigās sekšos izdevumus jūs teicāt, jā, tas mums jāpaturprātā nenoliedzam, bet tik un tā jādomā par to, kā viņus pēc iespējas vairāk aizsargāt. Nu, tīri proporcionāli un līdzsvarā šī aizsardzība mums patērētājiem jānodrošina, visi to runātāji arī teica, un uzņēmumiem, protams, jādara tas, kas uzņēmumiem jādara. Sven, jā, šis mītnes zemes uzrauks un tam līdzīgi, tas ir svarīgs jautājums. Līdzīgi kā Equitable Life gadījumā ieteiktais risinājums, eh, tā tas arī notika. Jā, Lielbritānija vienlaicīgi bija gan mītnes zeme, gan arī vieta, kur bija šis konkrētais eh, uzņēmums to brīdi, kur tas atradās. Un politikas, jāsaka, bija citādākas, un Lielbritānijā, piemēram, bija atšķirīga uzraudzības sistēma. Tas gan šobrīd atrisinās ar eh, maksātspēju divi dokumentiem. Mans ierosinājums būtu daudz labāk šo jautājumu risināt uzraudzības pahunas kontekstā, jo visu šo gadījumu rezultātā, Equitable Life gadījumu, gadījumu rezultātā un tam līdzīgi šie jautājumi tika risināti un šķiet ir atrisināti ir šīs kolēģijas, ir īstenošanas iespēja, piem īstenošanas likumi. Jāskatās tātad, kas ir jau darīts, ne, nevajag vēl vienreiz atkal no jauna izgudrot riteni. Nu, paskatīsimies uz to, pirms mēs sākam piemetināt papildus lietas šajā ziņojumā. Esmu atvērts diskusijām par to nenoliedzam, bet es tomēr labāk gribētu skatīt sk lai, tādu dokumentu, kas būtu vienā saskaņ, saskaņotā līmenī, kur būtu ņemts vērā viss, kas jau noticis. Nu, par standartiem runājot, nu neviens taču nekad nesaka, ka vajadzīgi zemi regulējumu standarti, nē, tiek runāts par obligātiem standartiem, minimāliem standartiem, jā, par to varam uh, diskutēt. Un mums šajās debatēs, kas nors ir, mums jāņem vērā, vai mēs pieļaujam šīm protekcionistu schēmām augt augumā, Un, nu, piemēram, lūk, visas šīs uh, apdrošināšanas sabiedrības Vācijā un viņu sistēma, nu, mēs varam iet uz pārsvarā, uz pēc iespējas lielāku harmonizāciju, bet tad jāskatās uzreiz, ko tas nestu līdz, jo tam var būt ļoti tālajošas sekas. Nu, ļaujiet man kaut vai dot jums iespēju banku kapitāls ir skaidra nauda pārsvarā, bet apdrošināšanā, nu, piemēram, papildus līdzekļi nav likvīdi, tie, tie nav skaidra nauda. Un par to ir jāpadomā, un tam, protams, ir sekas, par ko mēs varam strīdēties vai nestrīdēties, bet tam var būt ļoti nopietnas negatīvas sekas uz uh, konkrētiem notikumiem. Tātad jāuzsver, kas var notikt, kas var nenotikt, kas nevar notikt. Griezti, jā. Jūs droši vien esat viss iespējīgākā persona šeit, un es baidos jums teikt nē, jo eh, nu, diskusijas mums vēl būs pilnīgi noteikti to kopā ar Rēnu. Nē, nē, nē, nē, nevērsiet pret mani šo skarbo skatu. Nē, nē, nē, Lulings kundze. Bet es tomēr gribētu patiešām lūgt, lai visi, kas uzstājās, skatītos tādā holistiskā pieejā. Es zinu, ir bijuši citi ziņām. Es domāju, ka būs, protams, uzdevums uz diezgan izaicinoši priekšā. Par eksantēks postrunājot, man gribētos varbūt meklēt kompromisu. Nu, man patīk šī doma par eksante, jo valsts, kurai jau ir finanšu, eh, finanšu sistēma, kur nodokļu maksātāji tiek apdraudēti, uh, Un, un beigu beigās šī nozara nebūs tā, kas eh, maksās pati par savām kļūdām. Nu jā, varbūt mums jāsaka, eksānti šādā gadījumā ir tikai un vienīgi, vienīgais risinājums. Citos gadījumos mēs varam runāt, ka mazāk riska gadījumos varētu proporcionāli būt mazāk šis eksānta finansējums. Nu, es nezinu, jāskatās. Uh, uz to, kas notiek, bet visas uh, visus katrā ziņā izdevumus mēs nevaram uzlikt uz nodokļu maksātāju pleciem, ja būtu saprātīgiem, un es domāju, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa. Lulīgas kundze, es taču nāc, jūs nekādā veidā sarūktinājis, es ceru. Paldies, turpina priekšsādētāji. Šī ir ļoti labas, eh, pamatīgas debatas, manuprāt, un arī no referents saņēmām eh, pamatīgas atbildes balsojums 24. maijā. Plenā sēdē droši vien otrajā plenā sēdē jūnijā. Pirms pāriem tālāk pie nākamā ziņojuma. Esmu saņēmusi novēlot pieteikumu no komisijas. Viņi vēl izteikties par noguldījumu garantijas schēmām ar saviem. Es zinu, ka viņi ir apsprieduši jautājumus ar referentu Simonu kungu, bet es negribu jums liekt šo iespēju izteikties. Nu, ja tie ir īsi komentāri, tiem jābūt īsiem, jo mēs esam jau iekavējušies savā darbā, bet, nu, īpaši došu jums vārdu, ja jūs vēlasieties maslavēt mūsu komiteju par paveikto darbu. Uh, if you allow me, I'll comment on both issues, on the insurance and on the DGS. On the insurance... Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Tātad es gribētu pateikties Skinner kungam par komentāriem un augstu vērtēju, ko jūs uh, teicāt par to, ka ir jānodrošina cilvēka eh, brīva pārvietošanās, un es domāju, tas saskaņa ar mūsu kopējo filozofiju. Un tieši tāda bija arī baltās eh, grāmatas eh, iecer nodrošināt atbalstu svarīgākajām iesaistītajām pusēm, un es varu apliecināt, ka mēs ļoti rūpīgi uzklausīsim jūsu ierosinājumus. Protams, šeit samērīgums ir ļoti svarīgs. Uh, Mēs tāpat eh, skatīsim dzīvības nedzīvības apdrošināšanu un skatīsimies, kādas ir eh, starpī, teiksim, kā tas sasaucās starp bankām un apdrošinātājiem. Tālāk par eksāmte. Ekspost, ekspost noteikti ir procikliski risks mehānisms. Ex ante parasti ir atkarīgs no nosacījumiem pēc eh, kādiem tiek eh, izvērtēti riski, bet es domāju, ka šeit ir skaidrs, mūsu nolūks ir noteikti stabilizēt sistēmu, nevis satricināt to. Tālāk par DGS priekšsēdētāju. Es tiešām augsti vērtēju tātad depozītu garantijas schēmas. Uh, Degājs. <laughs> Es saprotu, ka daudz cilvēki sasaist DGS ar um, Bāzeles likumdošanu un krīzes uh, kontrols likumdošanu. Protams, uh, augstāks paškapitāla prasības padara banku uh, tā kā drošāku, un te cerams, ka ar Pereira un Garsaiskungu mēs tādu strādājam, lai panāktu pozitīvu iznākumu. Un Es domāju, ka tik augstas paškapitāla prasības ir nodrošinājušas to, ka mēs esam nosaguši 1,5% no visiem depozītu nokultījumiem. Tālāk vairāk kārtīgi es dzirdēju argumentu, ka komisijas priekšlikuma paybox uh, funkcijas ir pārprastas jo mēs skaidri un gaiši pateicām, ka dalība valstis var iet tālāk nekā ierosinātā maksājuma kastes funkcija. Mēs sagatavojām arī paskaidrojošo uh, vēstuli, kur skaidri paskaidrojām, ka dalība valstis var un tām vajadzētu iet tālāk nekā tikai mūsu dokumentā norādītie preventīvie pasākumi. Par eksāntu ekspostu es jau teicu, attiecībā uz apdrošinātājiem es domāju, ka šeit mēs nedarām neko prociklisku. Un ņemot vērā to, ka mums ir regulāri ziņojumi par to, kā samazināt normu prociklisko dabu, tad es domāju, mums tas arī ir izdevies. Tālāk par izmaksu termiņiem es atbalstu to, ko ekonomikas sauc par šo savietojumu schēmu. Jūs neticēsiet, cik daudzas bankas man saka, ka viņām nav nekādas problēmas ar piecu dienu termiņu depozīta izmaksām. Ja banks to var izdarīt, ļoti labi. Par risku bāzi. Labi, mēs varam to paplašināt, mēs varam 2,5 eh, reizes lielāku diferenciāciju piemērot, tomēr atcerēsimies, ka tās, tas nav ikdienas uzraudzības instruments, jo tā ir funkcija, kas tiek realizēta tikai reizi gadā. Līdz ar to tās mērķis nav padarīt riskantu rīcību par mazga, mazāk riskantu. Jo, ja tas tā ir, tad nākamajā gadā banka ir bankrotējusi un viss. Tālāk. Iz atmaksas valūta. Uh, ir dažādas alternatīvas. Jūs piedāvājāt, ka patērētājs lēmj. Ja viņš ir veicis iemaksu vienā valūtā, bet izvēlas saņemt izmaksu citā valūtā, tad viņš ir atbildīgs uh, pār uh, uh, mājas uh, kursu zaudējumiem. Bet viss ir atkarīgs no tā, kādas signāli jūs dodat, ko jūs gribat aizsargāt patērētājs vai uzņēmums. Es esmu priecīgs redzēt atbalstu jaunām schēmām. Es esmu dzirdējis, ka tika uh, tātad deklarēti principi, es atbalstu tos, tomēr, diemžēl, savstarpējo aizdevumu princips nav saglabājies nec šeit, nec arī kur citur. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisijai par komentāriem. Es ceru, ka tie tiks ņemt vērā. Un tagad es gribētu pāriet pie pēdējiem eh, diviem jautājumiem šīs dienas darba kārtībā. Un ar jūsu piekrišanu, kolēģi, es gribētu dot varbūt vairāk laika referentiem, lai iepazīstinātu mūs ar eh, ziņojumu projektiem un ar referentiem nedaudz mazāk laika, jo mums nav pagaidām grozējumu vēl. Vispirms došu vārdu Hokmārka kungām par globālās ekonomikas pārvaldību. Paldies! Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Es jau prezentēju savu ziņojumu projektu un esmu jau saņēmis uh, arī komentārus par to dažādas viedokļus. Es domāju, ka Standard and Poor nesen uh, mainīja savu reitingu ASV parādam. Uh, parādnāstai, un tas ir ļoti svarīgi, um, jo mēs redzam, cik ļoti sastarpēji atkarīgas ir pasaules ekonomikas, jo ASV uh, noteikti ietekmēs globālo ekonomikas attīstību, un kā ASV uh, uh, rīkojas ar savu deficītu, tas ir ļoti svarīgi, un par to mēs bieži runājam. Mēs runājam arī par to, cik svarīga ir Ķīnas valūtas politika, un ja mēs runājam par nepieciešamību pēc globālās pārvaldības, tad mums ir jāvēršas, jātiecas pēc realistiskiem mērķiem. Viens no iemesliem, kāpēc mēs par to diskutējam, ir nepieciešamība izveidot kaut ko jaunu un uh, atjaunotu nekā tas, kas mums ir pēc otrā pasaules kara izveidots. Pēdējos trijos gados eh, mēs īpaši izjutām to, ka globālās struktūras ir jāreformē. Tā pašā laikā, manuprāt, bieži vien pastāv tāda cerība, ka jaunas globālas pārvaldības izveide atrisinās visas problēmas, bet tā nav. Es domāju, ka svarīgi ir atcerēties, ka dažļa, daļa no problēmām, kas mums pastāv, ir milzīgu globālo ekonomikas pārmaiņu rezultāts, kas eh, principā ir pozitīvs. Pēdējo 20 gadu laikā eh, pasaules ekonomikā ir ļoti strauji attīstījusies. Kādreiz bija viens miljārds cilvēku, kas eh, dzīvoja relatīvā labklājībā, tagad ir četri miljārdi. Un uh, uh, liela daļa no uh, atšķirībām pasaulē ir tieši šīs attīstības rezultātā, un vecajām ekonomikām ir jāpie, jā, jāpielāgojas jaunie realitātei. Un tāpēc savā ziņojumā es uzsveru to, ka virkne problēma, kurā, ar kurām mēs saskaramies, izriet tieši no struktūrāliem trūkumiem šajās te vecajās ekonomikās, kas sākotnēji dominēja globālo ekonomiku, kādreiz dominēja. Un mums ir jāapspriež, protams, deficīts globālā kontekstā, bet arī monetārā politika, jo viena no lietām, ko mēs apspriežam par uh, ekonomiku, ir tas, ka, piemēram, ASV ir ļoti vaļīga monetārā politika, un tas būtiski ietekmē jaunatīstības ekonomikas. Uh, Un tur, protams, ir jāveic dažādi pasākumi, dažādas kontrols, un mēs redzam, ka arī protekcionisms izpaužas. G20 kontekstā un tieši krīzes sākumā G20 spēlēja būtisku lomu, jo tādējādi globālā sabiedrība varēja pievērsties virknei būtisku problēmu, prasot steidzam rīcību, bet arī pieņem tādu pamatvienošanos par to, ka uh, ekonomikām nevajadzētu ieslēgt protekcionismā. Es domāju, to ir svarīgi pateikt, ka krīzes sākumā tas bija diezgan efektīvs solis. Tādējādi tika pieņemti daudz lēmumi, kas palīdzēja, bet problēma ir tā, ka daudz no šiem lēmumiem realitātē netiek ieviesti, un ir stabilitātes trūkums attiecībā uz globālajām struktūrām. Tāpēc uh, savā ziņojumā es uzsvēru to, cik svarīgi ir G20 kā uh, eh, risinājuma fórums, bet es gribētu sliekties tomēr uz to, ka uh, eh, PTO un uh, Starptautiskais valūtas fonds, kas ir tādas jau iedibināts institūcijas, tām būtu jābūt globālās pārvaldības e, kontekstā. Un J20 saka runātājs, jeb G20 droši vien, e, varētu būt kā papildus struktūra šīm starptautiskajām valūtas fondam un e, um, PTO. Un ja mēs domājam par to, kā nākotnē veidot globālo pārvaldību, tad mums ir jāskata uzraudzības, monitoringa politikas, valūtas politikas un nepieciešamība runāt par deficītu ietekmi, lielu deficītu ietekmi uz citām ekonomikām un kā panākt tādu globālu risinājumu finanšu stabilitātē. Un šiem mērķiem, manuprāt, SVF ir atbild, atbilstošākais. Tas ir atbildīgs institūts un G20, lai arī cik plašs tas būtu, tas tāds tomēr uh, Um, ļoti tāds no ASV prezidenta atkarīgs fórums, un uh, tas ļoti ietekmē to, kā G20 strādā globālajā pārvaldībā. Un, manuprāt, mums vajadzētu vairāk diskutēt par to, kā padarīt SVF par globālās pārvaldības kodolu un galveno izpildītāju. Ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos un gaidīšu komentārus. Ciklūnas kungs, SND grupas vārdā. Um, I think, um... Gribu pateikties Hokmar kungam par viņu teikto. Tas ir labs tāds izējas atspērienu punkts, labs pamats, uz kuru varam bildīt tālāk, būvēt tālāko ziņojumu. Tie pamatmērķi ir iekļauti tekstā. Ja mēs uzdodam sev jautājumu, ko tad vēlamies panākt ar šo pašinstitīvas ziņojumu, tad pirmām kārtām, manuprāt, mums nepieciešams pieprasīt stiprināt ārējo pārstāvību no Eiropas Savienības puse ekonomikas lietās globālās eh, arēnā, jo mums jārunā visiem ar vienu balsi, jārunā gan strauji, atsevišķas dalību valsts ir ļoti spēcīgi runājuši, kā mēs zinām, globālajā ekonomikas pārvaldības kontekstā vēsturiski skatoties, bet šobrīd, manuprāt, mums ir vajadzīga šī viena balss, vienotā balss, lai mēs būtu spēcīgāki ārēji pārstāvēti šajā ekonomiskā arēnā nu, nākamais solis - Eiropas Savienības vadošā loma, nevis viena kaut kāda dalība valsts Eiropas Savienības, bet visa Eiropas Savienība kā tāda vadošajā lomā. Turklāt mums ir jāpārvērt arī mūsu līdzdalība G20. Es neizsakos kritiski par G20, nē, nē, pavisam noteikti ne. Pēdējā, pēdējos laikos viņai īpaši labi ir spējusi rēģēt, bet mums jāuzdod savu jautājumus kā, kā mums ar to sadarboties. Institucionālā veidā tas ir vajadzīgs, nenoliedzami, bet ir kritiski jāvērtē. Vai G20 pārstāv visus, vai tikai spēcīgākos, vai jājākos, vai tas ir taisnīgi? Un eh, kuru interesi tiešai formā tiek pārstāvētas? jāsaka, ekonomiskā aina, un, protams, kopumā ir mainīsies, tas taču ir skaidrs pilnīgi visiem. Ķīna, Indija aug augumā, Un jāsaka, situācija nebūtu vairs nav tik vienkārši kā iepriekš. Atcerēsimies, no agrāk bija tā liela, bija lielā valsts Lielbritānija un ASV, un lai ko viņi arī neteica, tad eh, viss bija ļoti vienkārši, tam visi piekrita. Nu, un tā bija ilgu laiku, bet šodien vairs tā situācija nav tāda pati. Šobrīd spēku līdzsvars ir mainījies, un te runāja arī par SVF un PTO Mums ir jādomā par to, kā šī globāla ainava šobrīd pārstāv mūs. Un jāņem vērā pašreizējā politiskā realitāte. Kad runājam par tematiem, ko varam šeit runāt, nu, piemēram, starptautiskā likviditāte, vai tā ir pietiekama, kur ir līdzsvars, par dolāru runājot, nu, tas vispār ir mūžvecs jautājums vai vajadzētu turpināt izmantot eh, nacionālās valūtas kā rezervi, jeb rezervi dolāros. SNB Outlook, eh, piemēram, ir satricinājis šo veco mītu par dolāru, un tad, eh, nu, šis struktūra, šī struktūra visiem šiem atlikumiem neirozonā pašā jau redzam, cik grūti šos jautājumus risināt. Mēs zinām, ka tas ir problemātiski, bet nezinām, kā to virzīt uz priekšu. Un visbeidzot regulējuma jautājums. Operatori ir globāli, bet regulātori ne. Mēs gan sadarbojamies pāri Atlantijas okeānam, bet, nu, ir, zinām, standarti, nu, piemēram, finanšu uh, revīzijas standarti un citu veidu regulējums, kas ir kopīgs. Mums tomēr ir vajadzīgs arī G20 tāpēc, lai tas, piemēram, izskat, pārskatīt šo finanšu regulu un, lai, lai redzētu, vai tas rada vai nerada problēmas Nu, vai ir kaut kādas neatbilstības šo, abās šajās struktūrās, nu, regulējuma jomā? Un tādēļ, komā domāju, šī joma tiek skatīta ļoti savlaicīgi tieši īstajā laikā, pilnīgi noteikti tā ir nozīmīga. Bet man tomēr jāatzīst, ka, nu, ir atsevišķi, kas domā, ka tas ir tikai tāds akadēmisks pārdoms, uh, Un tas kaut kas tāds, kas lūk jau gadiem ir turpinājies, bet es domāju, ka tā gluži nav. Ir, šobrīd tā vairs nav nekāda ezotēriska tēma. Un, lai arī svarīgs, protams, ir nacionālās dalībvalsts ar to tautsēmniecībām un tam līdzīgi, mēs tāpat laikā zinām, ka šis ekonomiskais tsunami un krīze e, ir radies globālo, globāls nelīdzsvarotības rezultātā. Un ar to mēs arī tieši šim jautājumam ar šo ziņojumu vēlamies arī pieskarties. Nu, tāpēc es pilnīgi noteikti ar nepacietību gadu iespēju sadarboties un izstrādāt grozījumus. Hibners kundze tālāk lūdzu. Paldies priekšādātāji. Trīs punkti. Gunārs jau par to runāja. Krīze pilnīgi noteikti atklāja visas šīs nepilnības un trūkstošos elementus, kā arī kompetenci trūkumu. Uh, kopējā sistēmā, kas noveda pie šīm neformālajām institūcijām, struktūram kā 20, piemēram. Un te eh, ziņojumā runāts par eh, formālajām un neformālajām struktūrām, kā, kā 20 un citiem, tas ir svarīgas un politiski korekti būtu, protams, arī apsvērt, kas tad tie tiek pārstāvēts un ka nes. Uh, Un turklāt šādam veidu struktūram, kad tās darbojas, tam jādarbojas ļoti pārskatām, tam jābūt ir ar kopēju vīziju, un jāsaka, šobrīd tā nav, un tāpēc pirmais punkts, ko vēlos uzsvērt, ir, ka mums ļoti uzmanīgi jāstās uz šīm neformālajām struktūrām, varbūt tās var uzlabot, tīpaši ņemot vērā šo nepieciešamību pēc pārskatāmības. Otrais punkts ir ļoti spēcīgs fokus uz šo pamat, šajā pamatstruktūrā, uz nepieciešamību domāt par eksante un ekspostu globālajām nelīdzsvarotībām pārvaldības jomā. Pārvaldība ir vajadzīga tāpēc, ka ir šī globālā nelīdzsvarotība. Šī saikne ir ļoti skaidri uzsvērta, bet es domāju, ka mums vajadzīga globālā pārvaldība arī tāpēc, ka globālie tirgi to prasa, globāliem tirgiem ir vajadzīgs regulējums, un tāpēc ir vajadzīgs šis institucionālais sistēmiskais aspekts. Un tas, es domāju, ir jāņem vērā tajā brīdī, kad runājam par globālo uh, pārvaldību un jāņem šis sistēmistais institucionālais jautājums, ir vajadzīgs šis pamats globālajiem tirgiem, lai tie varētu darboties, tas pats attiec arī uz finanšu tirgiem. Un trešais punkts, kas, manuprāt, ir nozīmīgs, ir tas, ka šķiet, ka ir ļoti spēcīgi pārmaiņu faktori, kas šobrīd uh, darbojas globālajā monetārajā sistēmā. Un dažiem šķiet, ka sistēma kļūst arvien multipolārāka. Un, un domāju, ka šai ziņojumā mēs varam eh, paust savas prie, priekš, eh, prie, priekšrocības, tam, kam dodam priekšrocības, preferences attiecībā uz šo globālo monitor, mon, monetāro sistēmu. Paldies. Just a short comment. Uh. Jā, tikai īsts komentārs. Es varu tikai piekrist tam, ko teica eh, Siklunas kungs un ko Danu teica. Uh, Es domāju, ka G20, tad, kad viņi sāka eh, darboties, viņi bija ļoti efektīvi un eh, bija liels cerības, bet tagad šīs cerības noplok, jo kopš eh, krīzes daudz varbūt uzskata, ka krīze vairs nav tik akūta tagad atkal priekšplānā izvirzās nacionālās intereses. Svarīgi būtu rast kaut kādu formālu veidu, kā pārstruktūrēt G20. Tātad mums ir jābūt formālai struktūrai, kas var lemt par saistošiem pasākumiem. Tagad ir vienkārši neformāla diskusija grupa, cilvēki satiekas, labi pavada laiku, uh, padiskutē, bet tas nav saistoši. Mums ir vajadzīgi saistoši lēmumi. Otrakārt, Tā kā krīzes komitejā mēs tieši arī runājam par šo jautājumu, tagad gatavojot savu gala ziņojumu, es, Gunār, gribētu lūgt eh, tevi arī iesaistīties mūsu diskusijās, lai mūsu galīgajā ziņojumā patiešām eh, tiktu sniegts tāds pats eh, signāls kā tavā ziņojumā. Mums nevajadzētu kā parlamentam paust atšķirīgus viedokļus par vienu jautājumu. Paldies! Tagad došu vārdu atkal referentam debašu noslēgumā. Paldies! Un uh, tiešām ļoti gudri un konkrēti komentāri izskanēja no kolēģiem. Tikai pāris lietas. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs varētu izveidot tādu procesu, kas uh, ļautu Eiropas Savienībai runāt vienotā balsī šajā globālās pārvaldības jautājumā. Mēs parāk bieži aizmirstam, ka lielākā pasaules ekonomika nav ASV vai Ķīna, tā ir Eiropas Savienība, un tas, protams, ir trūkums, ka mēs to nespējam izmantot globālā līmenī. Tur ir nepieciešama virkne reformu arī mūsu ekonomikās. Uh, bet eh, globālā perspektīvā mums ir jānodrošina mums pienācīgā vieta un ietekme. Otrā lieta, jo vairāk mēs runājam par eh, G20 eh, atbildības vairošanu, caurskatāmības un formalitātes veidošanu, jo tuvāk tas ir SVF realitātē tas uh, kļūst par tādu SVF, tā ir tāda universāla organizācija, Jā, tiešām, un tā ir formāla institūcija, kas aptver visas ekonomikas. Man jāsaka, kā G20. Es piekrītu tiem, kas to teica, un es to gribu uzsvērt, ka tas ir spēlējis būtisku lomu, bet pēdējās sēdēs mēs jau redzējām, ka no tā nav izdarīti e, secinājumi, un, un, un tāpēc, ka tie nav saistoši mērķi, un tas netiek īstenots. Bet neaizmirsīsim, ka G20 Eh, rīt var kļūt par G5 un vai arī par G25. Un uh, tieši tāpēc, ka uh, kaut kādas valdības var tik ielūgts un tā tālāk, un ja jūs raugāties uz šo ielūgto sārakstu, tad uh, tā nav nekādai loģikai pakļauta. Mēs nevaram pakļau, paļauties, ka tā būs formāla institūcija, kas būs caurskatām. Tad mans secinājums būtu tāds, ka uh, Mums ir jāpievēršas uh, tam, ko vajadzētu uh, sasniegt globālās pārvaldības mērogā. Tas būtu kopējs noteikumu kopums par finanšu tirgiem un kopēja pieeja tajā, kā skatīt monetārās politikas, struktūrālo deficītu, kā to visu novērot, un arī valūtas jautājums. Protams, mēs vēl varam šeit pievienot punktus, bet jo vairāk mēs uh, pievienosim šeit jautājums, jo mazāk iespēja, ka mēs sasniegsim kaut ko konkrētu un realizējumu. Tāpēc gribētu vēlreiz uzsniegt, uzsvērt kolēģiem, ka mums ir jākoncentrējas uz vairākiem dažiem jautājumiem šajā kontekstā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saglabāt realistisku pieeju, jo pretējā gadījumā nevarēsim panākt to ietekmi, ko vēlamies. Vēlreiz gribu atkārtot, ka jo atbildīgāks, saistošāks un uh, caurskatāmāks, uh, mūsuprāt, uh, būtu jāveido G20, jo tuvāk mēs uh, pietuvamies SVF. Paldies! Paldies, kolēģi! Gribu atgādināt, ka 10. maijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš un uh, 14. jūnijā skatīsim grozījumus. Un tad jums ir laiks iesniegt grozījums. Un tagad uh, pēdējais jautājums darba kārtībā šodienas komitejas sēdē, un tas ir Estājas kundz ziņojums tehniskās prasības kredīta pārvadumiem un tiešiem debetiem eiro un grozījumu izdarīšana regulā 924-2009. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi, jo, kā zinām, laika nav daudz. Tātad SEPA ir vienotā eiro maksājuma telpa, un tā ir uh, politiskā iniciatīva, ko visu laiku ir atbalstījis parlaments, komisija un arī Eiropas centrālā banka. 2008. gada janvārī eh, SEPA eh, programma tika uzsākt, kurai sekoja SEPA tiešo debetu programma. Tomēr eh, šo jauno schēmu attīstība tālāk ir bijusi ļoti lēna. Divus gadus uh, pēc uh, STP uh, uzsākšanas Tikai 9,3% no visiem maksājumiem tika veikti STP ietvaros. SDD īpatsvars vispār ir tikai 1%. Jautājums, vai tiešām ir vajadzīga likumdošana, lai regulētu tik nelielu skaitu finanšu aktivitātes. 2009. gada martā, 2010. gada martā mēs uh, aicinām noteikt obligātu datumu, līdz kuram, šī, līdz kuram šī sistēmām ir e, jādarbojas pilnā apmērā un ir jāveic darījumu migrēšanu uz SEPA instrumentiem. Tas ir līdz 2012. gada 1. decembrim. Jo pretējā gadījumā tie, kuri visagrāk pārgāja uz šiem instrumentiem, būs zaudētāji. Šajā regulā vispretrunīgākie vērtēt tās lietas ir sekojušas. Deleģētie akti, uh, lielas summas, lielu summu pārvedumi, iespēja uh, izstāties no šīs uh, schēmas un tāpat arī dažādi termiņi, kas noteikti. Vispirms par termiņiem. Es ierosinu, ka ir jābūt tikai vienam gala termiņam, lai pa, ļautu vieglāku un lētāku migrēšanu. Tam ir jābūt divi gadi pēc regulas spēkā stāšanās, lai nodrošinātu pietiekam daudz laika um, migrācijai arī tajās valstīs, kur tas ir bijis ļoti lēti. Viens veikts veik jau ļoti agri. Tas eh, noteikti padarīt šo pārēju efektīvāku. Tālāk par deleģētajiem aktiem. Es domāju, ka ir pamatoti un vietā, lai komisijai būtu deleģētas pilnvērs izdarīt izmaiņas tehniskajās prasībās. Es esmu pārvietojusi daudzas prasības, kas tiek uzskatīts par svarīgām no pielikuma uz pamattekstu, tādējādi mazinot deleģējuma aptvērumu. Uh, Tajā pat laikā komisijai ir jākonsultējas ar um, SEPA padomi, SEPA ekspertu grupu un citām iesaistītajām pusēm. Šīs būtiskās prasības, kas esmu pārcēlus no pielikumus pamattekstu, ir saistītas ar patērētāju interešu aizsardzības normām. Šīs normas, kas attiecās uz tiešajiem debetiem, izvēlas pamatu modeli, kad kreditoru bankām ir pilnvaru noteikt uh, šo maksājumu uh, nodevu uh, nevis debitoru bankai. Un Šajā gadījumā mēs pārējām no debitoru uz kreditoru mandātu sistēmas. Tālāk. MIFS. Tas ir sarežģīts jautājums. Komisija ierosina tikai uz izmaksām balstīts maksājums par transakcijām, ja šis pārskaitījums ir kļūdains, atgriezts vai nav noticis, atteikts vai nav noticis. Es piedāvāju kompromisi, paredzot MIF darījumiem uz ilgāku pārējais periodu, lai neizpildītiem Tātad, lai neiz, neizpildītu to pārskaitījumu, uh, MIF nodevas būtu noteiktas vienādas visās dalībvalstīs. Tādējādi nodrošinot vienādus spēles noteikumus visās dalībvalstīs visiem schēmas dalībniekiem. Tālāk par iespēju izstāties no schēmas. Protams, ir nepieciešams paredzēt pārējais periodu, bet šim pārējais periodam ir jābūt maksimāli īsam. Piemēram, Vācijas ELV ir viens no tiešajiem debet maksājumiem, kur izmantot uh, maksājot ar karti, un tās dod pamati informāciju tās atsimiem mandātām. Daudz patērētāji nemaz nezin, ka izmantojot maksājumu karti veikalā, viņi ģenerē tiešo debetu maksājumu. Es esmu pārliecināta, ka konkurence pieaugs maksājumu sektorā caur šo regulējumu, un tas noteikti samazinās maksājumus par veiktajām transakcijām. Un es domāju, ka e, trīs gadi ir nepieciešami, lai ELV padarītu atbilstoši sepa prasībām. Tālāk lielu summu maksājumi. E, šie maksājumi par lielām summām ir jāatbrīvo no e, regulas normu piemērošanas un jāraugās, protams, lai e, šis kanāls netik ļaunprātīgi izmantots. Es gribētu pateikties komisijai, padomēju un ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību un es domāju, ka mēs tikpat veiksmīgi sadarbosimies arī turpmāk. Paldies! Take, um, shadows, uh, Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Sofija Intvelt, lūdzu, no Alta grupas. Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī referentei par ļoti šo uh, pamatīgo darbu un par to, ka pieaicinājāt ēnu eh, referentus jau no pašsākuma šajā procesā. Savas grupas vārdā es varu piekrist eh, referentes realizētajai pieejai principā, tātad par diviem gadiem un vienu datumu pārējai, bet eh, Tām, protams, ir jābūt pēc iespējas ātrāk. Varam diskutēt par to, kad tam jābūt, bet Tajā pat laikā mēs jā, jāatcerās, ka par šo jautājumu mēs runājam jau vismaz desmit gadus, tā kā ir bijis pienācīgs laiks tam visam sagatavoties. Piekrīt arī tām, ka pēc iespējas vajadzētu ierobežot tehniskās prasības. O, pielikumos tās ir jāiekļauj pam, regulas pamattekstā. Tālāk par MIF maksājumiem. Šeit varbūt mums varētu būt zināms jautāšanas zīmes par ierosinātajiem pārējais periodiem, jo patreizējā sistēma šķiet beigs darboties pēc pāris gadiem, un ierosinātais pārējais periods patreiz ir garāks nekā esošās sistēmas beigu termiņš. Un tādēļ, es domāju, mums vajadzētu uh, sadarboties ar komisiju, lai pēc iespējas ātrāk izbeigt esošās sistēmas darbību un ieviestu jauno sistēmu, jo esošie atšķirīgie maksājumi par transakcijām kropļo konkurenci un eh, liec daudziem da jauniem dalībniekiem ienāk tirgu. Vēl divas papildus piezīmes, vien par informāciju patērētājiem daudz man ir teikuši, ka ir nepieciešams vairāk laika, jo lietotāji nezin par šo sistēmu. Es gribētu teikt, kas liedz jums viņiem pastāstīt par to. Informējiet viņus, stāstiet viņiem par to un sāciet viņus sagatavot. Negaidiet, kamēr iestājas uh, te, gal termiņš vai arī pat pēc tam. Mēs dažreiz aizmirstam, ka datums vai šis termiņš ir datums, uh, datums, no kura kaut kas ir jāsāk darīt. Līdz ar to var sagatavoties jau pirms tām, nevis darīt pēc tām. Tālāk, es domāju, mums tekstu vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt, lai neradītu šķēršļus jaunu produktu vai pakalpojumu uh, ienākšanai tirgu vai uh, jaunu pakalpojumu sniedzēju, kas nav bankas ienākšanai tirgu. Ja mēs gribētu veidot tādu maksājumu telpu, kas piedāvā pēc iespējas vairāk iespēju gan lietotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ jāraugās, lai nebūtu lieku barjeru kas eh, liektu jauniem tirgus dalībniekiem ienākt šajā telpā, šajā tirgu. Bet es saprotu, ka arī referenta atbalsta šādu pieeju. Paldies! Kigalkungs zaļo grupas vārdā. Jā, no savas puses arī vispirms gribētu pateikties ēnu referentiem un referentei par sadarbību. Es zinu, ka tas ir temats, kā, kura ļoti daudz cilvēku tagad vēro, kas notiek, un finanšu pakalpojumi ir ļoti tuvi pilsoņiem viņu ikdienas dzīvtīs, ka problēmas dažās dalībvalstīs, arī manā dalībvalstī, tiešām tagad ir parādījušas, ka mums vajadzīga iekšējā tirgo vienot maksājumu sistēmu, bet tas jau pārkāpja tādas realitātes robežas, un tāpēc ir jābūt kaut kādam galīgiem datumam. Es nedomāju, ka ļoti vērtīgi būtu šo datumu atlikt, tas radītu tikai papildus izmaksas. Uh, arī atšķirīgus uh, termiņus kaut kādām dažādām jomām, tas, uh, tos paredzēt, man šķiet, tas nu, radītu tikai lieku birokrātisko slogu un mazākajiem tirgus dalībniekiem būtu līdz ar to sliktāka situācija. Esmu par to, ka 24 mēnešu laikā mēs, mums jānonāk līdz galam. No otras puses, daudz cilvēku bažas tomēr jāuztver nopietni. Tas attiec arī uz jautājumu par to, uh, ka pilsoņi sagaida palīdzību, pārējot uz uh, jaunajiem numuriem. To var uh, izdarīt ar palīdzību internetā vai arī vienkārši šos te jaunos IBAN un BIC numurus uzliekot uz uh, bankas kartēm, uz kredītkartēm. To dažas bankas jau tagad ļoti labi dara. Es nezinu, kāpēc visiem tas neizdodas. Un es domāju, ka uh, Eh, sabiedrības informēšanas kontekstā arī vajadzētu skaidri pateikt, ka visām bankām ir pienākums palīdzēt saviem klientiem šajā pārējais procesā. Kas, manuprāt, nav pieņemami, ka pēc šīs eiropeizācijas, tad, kad tiks sasniegta eh, lielāka efektivitāte, ka cenas būtu augstākas kā līdz šim. Es domāju, ka no mūsu puses vajadzētu šeit paredzēt garantiju, uh, Mēs zinām, ka tirgi vēl perfekti nedarbojas, mums vajadzētu apliecināt pilsoņiem, ka transakciju izmaksas pēc reformas nebūs lielākas nekā tagad. Es nedomāju, ka tā ir neatļaut iejaukšanās brīvajā tirgus ekonomikā, ja mēs šajā jomā uh, panākam, ka eiropeizācija rada lielāku efektivitāti un ka mēs tādējādi nosakām, ka nedrīkst pieaugt cenas. Pēdējais jautājums par šo tiešo debetu. Uh, jeb šo Vācijas last ships par fārem, tur mums ir ļoti labi uh, funkcionējuši sistēma Vācijā, un šo sistēmu Uh, vismaz Vācijā cilvēki grib paturēt, ir arī citas sistēmas citās dalībvalstīs, kas līdzīgi darbojas, un šeit mums ir jārod risinājums, kas atbilst zināmiem kritērijiem. Transakcijas izmaksas ekonomikā nav pašvērtība, bet tām ir jābūt pēc iespējas zemākām. Uh, Tātad pārvedumiem ir jābūt lētiem, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka pēc tam izveidojas modelis, kas tirzniecības nozari uh, un klientus un mazos un vidējos uzņēmumus apliek ar lielākām izmaksām nekā tagad. Un tur, manuprāt, mums vēl ir jādiskutē. Vācu modelis ar šo te elektronisko tiešo debetu atbilst šiem kritērijiem, un es sagaidu, ka mēs šeit varētu rast risinājumu, kas eh, galu galā varētu būt vismaz tikpat labs kā tas, kas jau pastāv. Principā mēs būtu gatavi šādu sistēmu eiropeizēt, kas, protams, nenozīmē, ka visiem jāpārņem tagad vācu modelis, bet vismaz vajadzētu būt tām pašām priekšrocībām pilsoņiem. Vēl viens punkts, kas man šķiet ļoti svarīgs, eh, tātad piedāvājot uh, naudas izņemšanas tiesības. Tur ir jābūt atsaukšanas iespēja arī, piemēram, ja kaut kas no klienta konta ir uh, izņemts, uh, klientam ir jābūt tiesībai protestēt, jo tā ir tāda kā uh, garantija pret ļaunprātīgu izmantošanu, un tas palīdz arī bankām. Jo galu galā uh, tad varbūt uh, būs mazāks kļūdu procents uh, um, naudas uh, nepamatotā izņemšanā, un uh, Tas uh, arī uh, samazinās kļūdas šādās te uh, sistēmās, valstīs, kurās tas ir atļauts. Un visbeidzot, tāds demokrātijas jautājums, kas būtu jārisina, manuprāt, tas veids, kā maksājumi tiek reglamentēti Eiropā, uh, Tas demokrātijas kontekstā ir tāds apšaubāms pasākums. Nevar būt tā, ka European Payment Council uh, pati sevi reglamentē, ka tur patērētāji aizsargātāji un uh, zinātnieki sēž vien, pie viena galda, bet galu galā paši pieņem lēmumus. Tāpēc viss šis priekšlikums uh, ir ļoti svarīgs, jo tiek demokratizētas šīs lietas. Protams, kā uh, Eh, kredīti iestādēm ir visvairāk zināšana par tehniskajām detaļām, un viņiem ir jādod iespēja izteikties, bet es domāju, ka noteikti. Eh, tātad noteikuma maksājuma sistēmā ir jāpieņem demokrātiski. Nedrīkst būt tāda uh, pašvaldību uh, pašnoteikšanās uh, forma, ka paši darbojas un paši taisa sev noteikumus jo tādējādi nav demokrātiskas ietekmes iespējas. Tāpēc es gribētu, lai mēs šeit komitejā uh, izvēlētos rīkoties demokrātiski un maksājumu jomā noteikumus pieņemt demokrātiski. Protams, iesaistot arī uh, nozars pārstāvjus, bet gal galā tam ir jābūt demokrātiskam lēmumam. Un es nesaprotu, kāpēc šajā jomā nevarētu būt iespējams ar deleģētiem tiesību aktiem ielikt uh, šos te pamatus, ne viss ir jāapspriež parlamentu plenārsēdē, bet brīdī, kad rodas bāžas, ja pilsoņi par tādām mums ziņo, tad mēs varam pieņemt arī lēmumus. Kolēģi, mums ir palikušas desmit minūtes, un tas kungs no gru, gu, goja grupas un vēl S&D pārstāvs, un gribu vēl dot arī vārdu referendumu. Tad, tad lūdzu izsakieties īsi, jo tūkojums mums ir vēl desmit minūtes. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.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 Kā jau referents teica, tas nav tikai tehniski raksturi jautājums, un tieši tāpēc mums par to jārunā. Protams, ka ir arī tehniski aspekti šajā saistībā. Ir vajadzīgs modificēt uh, šo vienoto maksājumu telpu nenoliedzami, bet gribu uzstāt uz trījiem aspektiem, tika, uh, kas tika arī pieminēta debatēs - ekonomiski un sociālies aspekti. Un pirmām kārtām mums jādomā par patērētāju aizsardzību un pilsoņu aizsardzību. Tātad pakal, iespēja sniegt pakalpojumus Un, protams, vienlaicīgi izmaksu samazināšana esošā līmenī, nevis pieaugums. Ir jāaizsargā patērētāja intereses, klientu intereses, Un šajā pārejas posmā izdevuma izmaksas nedrīkst pieaugst. Tie nedrīkst tikt likt, tas nedrīkst tikt liktas uz patērētāju pleciem. Ar to gribu teikt, ka visi šie, visi šīs starpbanku komisijas maksas nepārskatāmās, un tam, tam visam ir jāpazūd vienoto maksājumu telpā. Tāpat laikā mums jāsargā patērētājs arī pret krāpšanu. Izmeklēšana liecina, ka ir diezgan augsts krāpšanās procents, un tie tieši elektronisko darījumu jomā, un tur tie, mēs runājam par tūkstošiem gadījumu sistēmu, ko izmējusies komisija, Nu, es nezinu, vai tā ir tāpat labākā sistēma. Referenti mums paskaidroja. Referenti paskaidroja, ka lūk, kontroli, kas vērsta pret visa šāda veida rīcībām, to, to tā tad nekontrolē vispatērētāja banka, bet gan mm, šī otra puse. Nu, es nezinu, vai šī izdarītā izvēle ir pareiza negribu atgriezties pie informācijas jautājumiem, bet jā, informācija patērētiem ļoti svarīgi. mēs galu galā dzīvojam sabiedrībā, kur iedzīvotāji ir arvien vecāki, vecāki gadagājumi cilvēki, viņiem nav piekļuvi internetām un viņiem jāsaņem ir pamatīgi pareizi informācija par šo vienoto maksājumu telpu, tā lai ik viens iedzīvotājs varētu savus finanšu līdzekļus attiecīgi pārvaldīt. Un te mēs runājam par ļoti daudz iedzīvotājiem. Un pēdējais komentārs - laika grafiks. Piekrītu, ka ir nepieciešams viens beigu datums bet jāatceras, ka tomēr ir atsevišķa specifika kontra, konkrētām dalību valstīm. Nu, tajā ne visas ir gājušas uz priekšu vienā ritmā, vienā ātrumā. Es atbalstu šai vienotā datuma noteikšanu nenoliedzami, bet jāņem vērā visi šī specifika, visi šie harmonizācijas aspekti. Tā, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu nonākt pie vienotas maksājuma telpas. Un es, protams, arī ieslēgšu grozījumus tieši par šiem punktiem, kurus nu pat pieminēju. Jā, nākamajam runātājiem vārds arī jūs varat izteikties īsti. Pavisam īsi. Pirmām kārtām gribu pateikties referentam par to, ka viņš no pašsākuma jau ir meklējis vienotības te visām pusēm. Es nedomāju, ka šai regulai ir vajadzīgs īpašs pamatojums, jo tā kalpo mērķim veidot, pabeigt vienotu kopējo tirgu. Un kā referenta saka, lūk, domāju, ka ir vajadzīgs šāds vienots beigu datums, īstenošanas datums, turklāt visu veidu izņēmumu periodiem jābūt ir īsiem un ar ļoti konkrētiem pamatojumiem. Paldies! Okay, back to you as the rapporteur. And... Referentam, referentei noslēgumu vārdu atgādināšu, ka 16. maisa grozījuma iesniegšanas termiņš un mums būs iespēja pēc tam šos grozījumus apsvērt komitejas sanāksmē 14. jūnijā. Un uh, referents kundze, jūs varētu noslēgt tagad debatas, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Ļoti priecājos, ka mēs visi esam viensprāts par šo straujo laika grafiku. Tas ir īpaši svarīgs, tāpēc, ka visa regula taču ir par šo noslēgumu datumu, beigu datumu. Īsi komentāri par to, ko dzirdēju. Piekrīt Sofijai Intveldai un Huntis kungam, ka mums ir vajadzīgas labas informācijas kampaņas, lai patērētāji ir informēti, lai sabiedrība ir informēta. Uh, Un mēs varam pārliecināties, ka šī migrācija var notikt pēc iespējas eh, vienmērīgāk. Ēnu referenti turklāt pieminēja arī jautājumu par patērētāju aizsardzības klauzulām un teica, cik ārkārtīgi svarīgi šīs klauzulas. Es esmu pārliecināta, ka mēs varēsim, ko, varēsim kopīgiem spēkiem pie tā vēl piestrādāt, lai pārliecinoties, ka šīs klauzulas tiek labi formulēt, šie punkti labi formulēti un piedāvāt pēc iespējas labāku un drošāku risinājumu klientiem. Mēs, protams, bez sabiedrības atbalsta šādus tiesību aktus nevaram pieņemt. Nu, galvenie jautājumi, kas um, tika pieminēti attiecībā uz ELV, es tie nesapratu, vai tur bija kāds jautājums, ja tas bija tikai komentārs. Gīgold kungs. Ir, tas bija komentārs, bet, nu jā, to var uzskatīt arī par jautājumu, kā vēlties. Tad kāds tad bija šis jautājums? Jo šķiet, ka klausoties tulkojumu no vācu somu valodas, īsti nesapratu, kā jūs to noformulēt, vai jūs varat pie tā atgriezties. Uh, Nu, alternatīvi mēs varam pēc tam ēnu referentu grupiņā to apspriest, bet galvenais punkts no manas puses bija tāds, ka mums ir jāpārliecinās, ka tas, ko saņemsim pēc tam, ir vismaz tādā pašā kvalitātes līmenī, kā tas, kas ir šobrīd, respektīvi šai vairāk Eiropai ir jābūt balstītai uz uh, uz lētākiem risinājumiem, augstāka līmeņa patērētāja sadzīme. Es domāju, ka šajā jomā tas ir iespējams, bet eh, mūs nesaprast, ja mēs pazaudēsim sistēmu, kas ir lēta un efektīva, lai pēc tam būtu dārgāka sistēma ar augstākām transakciju izmaksām. Bet mēs taču vēlamies zemākas transakciju izmaksas ikvienam šai kopējā sistēmā, kas darbotos visā Eiropā, lai un papildina kopējo tirgu. Un šajā jomā mēs nesam vēl nonākuši pie vienošanās, pie tā mums vēl nāksies strādāt. Mums nav īsta laika tālākai sarunai, saka priekšādātāji. Es domāju, ka grozīmos jau tas viss parādīsies, vai ne tā? Jā. Es domāju, šai regulā mums izdosies palēnināt konkurenci un samazināt izdevumus pasaž... Eh, klientiem. Nenoliedzam, paldies, saka priekšādātāji. Nu tad, eh, godātie kolēģi, vēl jums visiem eh, lieliskas lieldienu brīvdienas nākamā tikšanās 2. maijā, 3. pēcpusdienā šais komitējai. Paldies par sadarbību, kolēģi! Un paldies, ka palīdzējāt man tik veiksmīgi šo sēdi arī noslēgt. Paldies!